Mesāvis kundze, sveicam padomjas pārstāvis un visus deputātus. Uzsākam mūsu debates, sēdi pasludinu par atklātu. Pirmais darba kārtības punkts ir Sofijas Intveldes ieteikums par projektu padomjas lēmumam par to, lai noslēgtu līgumu starp ASV un Eiropas Savienību par pasažieru datu reģistra datu izmantošanu un pārsūtīšanu ASV iekšzemes drošības departamentam. Došu vārdu referentei Sofijai Intveldai. Četras minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, labrīt visi. Esiet sveicināti komisāri. Šodien mēs noslēdzam procesu, kas sākās 2003. gada martā. Mēs strādājam pie šī nolīguma jau deviņus gadus. Uh, Lai vai kāds būs balsojuma rezultāts šodien, vienu nu, secinājumu mēs jau varam izdarīt. Tas ir zīmīgi un ļoti žēl, ka pēc deviņiem gadiem, kad notikušas sarunas ar mūsu tiešāko sabiedroto un draugu, mēs varam panākt vienošanos, kur ir tikai neliels atbalsts sašķeltā parlamentā. Tā kā mums vajag stingri paskatīties, kā mēs risinām sarunas ar transatlantijas draugiem un kāda ir Eiropas Savienības nostāja partnerībā. Ja salīdzinoši ar partneri mēs esam vāji. Kā jūs zināt, kolēģi, Lībe komiteja pirms pāris nedēļām nobalsoja un, diemžēl, noraidīja manu rekomendāciju balsot pret ES, ASV nolīgumu, tāpēc Lībe komiteja iesaka pieņemt šo nolīgumu. Tomēr es domāju, ka gandrīz visi, ieskaitot tos, kas šodien balsos par, tiem joprojām ir jautājumi. Vispirms es gribētu runāt par jauno elementu, kas ir Eiropas komisijas deklarācija, ko mēs vakar saņēmām, un godīgi sakot, man personīgi tas neko nemaina. Tur nav nekādu jaunu elementu tā ir tikai Eiropas komisijas interpretācija un tā nav saistoša ASV. Tāpēc m, mm, tā mums neliks pārdomāt. Attiecībā uz goe rezolūciju, kas grib iesniegt šo ei, nolīgumu tiesai, es uh, tiešām saku, ka tas ir kārdinoši un es esmu demokrāti un es negribētu nodot citiem politisks lēmumu pieņemšanu un es domāju, ka uh, Mums pašiem jāpieņem savus lēmumus. Es teicu, ka vēl ir atlikuši vairāki jautājumi, kurus es gribētu uzdot komisijai. Komisijai ir sava interpretācija par ceturto pantu, bet eh, es mm, varu teikt, ka daudzi kolēģi gribētu zināt, kā var secināt, ka sistemātiski izmantojot datus citiem mērķiem, uh, ir izslēgta. Es gribētu zināt, kuri vārdi 4. pantā liek jums tā domāt. Kā jūs secināt, ka e, šo te datu izmantošana veselības e, muitas nolūkiem ir izslēgta? un kā datu izslēgšana šiem mērķiem tiek balstīta uz 82. un 87. pantu policijas un tieslietu sadarbībā. Daudz jau ir teikts par glabāšanas periodiem. Es gribētu zināt no komisijas par pušu un pulbu metodēm. Jūs sakāt, ka pulbu tiks izmanto tikai izņēmumu gadījumos, bet es gribētu jums sniegt cipars, ko mēs saņēmām no gaisa pārvadātājiem. 2010. un 2011. gadā Eh, šāda puls ir desmitiem tūkstoši reizi dienā ir izmantot šī metode. 10. gada decembrī 82 500 tūkstoši uh, datu meklēšanas ir notikuši, vai tas ir izņēmums par tiesām, vēršanos tiesa nolaigums saka, ka tiesības nevar atvasināt no šī nolīguma ne individiem, ne, citiem, ne citām juridiskām personām. Bet kā mēs varam teikt, ka ir tiesa aizsardzība ES pilsoņiem? Es saprotu, ka mans laiks ir beidzies un es eh, vēl izteikšos pēc debatēm. Paldies. Grācija, honorevoli Indvelt. Paldies, eh, Intvaldes kundze. Eh, Mortens Botskovs, padomjas vārdā, trīs minūtes. Paldies! Dārgais priekšsēdētāji, dārgie deputāti kungi, komisāra Malmstrēmas kundze, paldies par šo iespēju uzrunāt jūs šajās debatēs par ārkārtīgi nozīmīgo jautājumu. Es atļaušos runāt par pamatvilcieniem. un kas attiecas uz tehniskajiem aspektiem, došu iespēju izteikties par to komisārai Malmstrēmas kundzei. Kā jūs zināt, jautājums par pasažieru datu reģistra datu apmaiņu nu jau vairākus gadus ir jautājums par šo datu apmaiņu starp Eiropas Savienību un ASV. Mēs zinām, ka datu izmantošanai ir nozīmīga loma cīņā pret smagiem noziegumiem, pārobežu noziedzību. Manuprāt, nav nekādu šaubu. Pasažieru datu reģistra dati ir svarīgs instruments varas iestādēm, kas cīnās pret noziedzību. Mums ir virkne piemēru, konkrēti piemēri, kas to parāda. Tas, protams, nenozīmē, ka nevajag izvirzīt nosacījumus iestādēm, kas vēlas izmantot šādu veidu informāciju. Vajag aizsargāt mūsu pilsoņu privāto dzīvi, un tas vienmēr būs svarīgs punkts, kad mēs centīsimies cīnīties pret smagām noziedzības formām. Un, protams, tas attiec arī uz gadījumiem, kad runa ir par Eiropas Savienības iestādēm, gan arī trešo valstu iestādēm, ar ko mums ir cieša sadarbība cīņā pret organizēto noziedzību. Priekšlikums, kas ir mūsu priekšā, ietver virkni garantiju, jaunu un uzlabotu garantiju. Tātad tādu garantiju, ka ASV iestādes ir apņēmušās to ievērot, apstrādājot šo informāciju. Vienošanās nav simtprocentīgi perfekta, bet ASV iestādes ir gājušas tālu uz priekšu, lai paietos mums pretī. Esmu pārliecināts, ka šī vienošanās ir labākais iespējamais rezultāts pašreizējos konkrētajos apstākļos. Tomēr jāatgādina un jāatceras, ka runa nav par dialoga beigām, transatlantiskā dialoga beigām, runājot par PDR pasažieru datu reģistru. Uh, Es gribu pateikties Eiropas parlamentam, kas nepārtraukti ir vēlējies cīnīties par Eiropas pilsoņu tiesībām. Šis jautājums ļoti skaidri parāda, ka, ka šāda vienošanās arī ir ļoti svarīga Esmu pārliecināts, ka šī, šis vienošanās projekts, kas ir mūsu acu priekšā, ir saistīts ar parlamenta iesaistīšanos un vēlmi turpināt sarunas. Tāpēc es lūgtu jūs atbalstīt vienošanos, um, protams, apņemoties uzlabot ne tikai pis, pilsoņu un uh, aviokompāniju garantijas Eiropā, bet raidīt skaidru signālu, ka pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā arī Eiropas Savienība var gūt taustāms rezultātus. Mēs tādējādi varam visai pasaulē parādīt, ka Eiropas iestādes ir vienotas, kad ir runa par sarežģītiem jautājumiem. Paldies par uzmanību. Grācie, un, un, un, un, un, un, un, un, Paldies padomes pārstāvim, un tagad došu vārdu Malmstrēmas kundzei. Trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji deputāti. Ministra kungs, komisija iesaka parlamentam piekrist jaunajam nolīgumam trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, kā to jau ministrs jau skaidroja, tiesu, uh, ies, uh, tiesības iestādēm vajag šo PDR, lai stātos pretī riskiem. Mm. Otrkārt, šis ir liels uzlabojums salīdzinot ar esošo nolīgumu. Un jūs lūdzat man eh, runāt par jaunu nolīgumu. Un treškārt ir grūti saskatīt labāku alternatīvu, kas kalpotu ēst pilsoņu interesēm. PDR dati ir nepieciešami, un Lībē komiteja par to ir jau vairāk kārt runāts. Tas norāda, ka PDR dati ir vajadzīgi, lai cīnītos pret terorismu. Uh, un arī narkotiku un cilvēktirzniecība. PDR ir nospēlējis būtisku lomu, atklājot terorismu gad, eh, gadījumus Ņujorkā, eh, metro, Times Square un tā tālāk. Mēs esam jau lasījuši par tām nelaimēm, kas būtu notikušas, ja nekas netiktu darīts. Otrakārt, šis ir liels uzlabojums salīdzinot ar 2007. gadu eh, nolīgumu no nolīguma projekta, ko komisija stādīja priekšā maijā Libē un vaicāja jūsu atzinumu. Un mēs ļoti labi kopā pastrādājam, lai panāktu piekāpšanos no ASV. Tas ir labs piemērs, kā jaunais Lisabons līgums darbojas. Trīs institūcijas ka, eh, strādā kopā, saņem signālu no parlamenta un padomas, un komisija ļoti skaidri var veikt eh, sarunas ar amerikāņiem. Šis te labais kolektīvais darbs eh, deva skaidrību, savstarpēju un pasažieru tiesību aizsardzību, ja mēs runājam par privātumu, negraujot PDR sistēmas iedarbību un drošību abos Atlantijas krastos. Jums bija bažas, kuras jūs izteicāt rezolūcijā pirms diviem gadiem, mēs ievērojam proporcionalitāti un tiesību aizsardzību. Šis nolīgums pretēji esošajam ir vienots eh, juridiski saistošs teksts nu, nolīguma eh, veidā. Tur ir stiprināta savstarpējība un ASV būs eh, jādalās ar datiem un jāizmanto datu piemērotā veidā. Tur ir stingri ierobežoti mērķi, kam var izmantot datus. Daudz par to bažījās, es to zinu. Uh, Es jau dzirdēju arī, ko referente teica. Tāpēc es gribētu nolasīt deklarāciju, kuru izdevusi komisija. Komisija uzskata, ka nolīgums precīzi apraksta apjomu un mērķi, noskaidroja to, kur PDR datus izmantos. Definīcijas e, un 4. pantā nodrošina, ka nolīgums saskan ar, ar ES nu, likumiem par privātumu un personālo datu aizsardzību. PDR var savākt e, tātad tas ir ar prevencijas, izmeklēšanas uh, terorisma izmeklēšanas gadījumiem un starptautisku noziegumu izmeklēšanai. Un šeit ir detalizēti definēti teroristiski noziegumi. Uh, nolīgums 4. pantā paredz, ka PDR datus var iz, izmantot, lai aizsargātu individu vai, ja to uh, norīko tiesa. Un abos gadījumos uh, tas ir eh, šis eh, raksturojums šiem paņēmumiem ir ļoti izņēmumu gadījumu. Ja pasažieri ceļo no vai uz ASV, tad ir pateikts, ka PDR var izmantot tikai, lai identificētu personas, kuras vajadzētu pētīt dziļāk. Tas nav papildu mērķis PDR apstrādēja. 4.4. pantā teikts, ka nolīgums neietekmē vietējos likumus, tiesu varu vai procesus vai likumu pārkāpumus, ko e, atklāja PDR datu pār apstrādēm vietējās pilnvaras netiek ietekmētas ar nolīgumu, ja cits e, noziegums tiek atklāts. Šis e, neat, tas nepaplašina PDR datu izmantošu. Pārskatot mehānismu 22. vai 23. pantā, ir paredzēts, ka var mm, arī citus eh, mehānismus izpētīt. Komisija, jo īpaši centīsies ievērot 4. pantu, komisija pārskatīt eh, PDR datu izmantošanu un punktu 4.1 informāciju par gadījumu, kad PDR tiek izmantots, lai aizsargātu individu, individu vai arī kā to paredz eh, tiesa 4.2. pantā. Komisija apņemas informēt pār, Eiropas parlamentu par šo un citiem aspektiem un sniegt ziņojumu parlamentam un padomē, kā to paredz 23.3 pants, nekavējoties un tad, kad tiks pabeigt pārskatīšanu pēc pārskatīšana, ja eh, parlaments izdos eh, rezolūciju par trūkumiem, nolīgumiem un aicinās izbēgt nolīgumu, komisija apņemas eh, izskatīt politisko ziņu no parlamenta ar lielu uzmanību un izd, izlemt, vai uh, rīkoties attiecīgi saskaņā ar līgumu par aptvērumu un tagad par citiem jautājumiem. Nolīgums samazina glabāšanas uh, laiku, kad datus var glabāt no 15 uz 10 gadiem. Nopietniem nozagumiem tikai terorista gadījumos 15 gadus būs šis te termiņš. Un jauns elements - PDR dati tiks depersonalizēti jau sešas mēnešus pēc tam, kad tos nosūtīs. Un šie elementi vairs nebūs saistīti ar individu. Vēl aizsardzību, datu aizsardzības pasākumiem. Konkrēti, lai nebūtu nekalikumīgas profilēšanas, ir eh, cilvēks vienmēr pieņems eh, galīgo lēmumu un dati, net, netiks pieļauts, ka dati tiek pazaudēti. Nolīgums sti, stiprina piekļuvi uh, E, datiem un attiecīgi tos dzēst, ja vajag. Vēl ir noteikumi par administratīvo um, vēršanos tiesā, piemēram, un noteikumi vispār ir stiprināti, un to var izdarīt tikai konkrētiem mērķiem saskaņā ar pašu nolīgumu. Par metodi, kāpēc, kad PDR var nodot nolīgumā skaidri pateikts, ka visi gaisa pārvadātāji nodod datus ar pušu metodu divu gadu laika. Un mums ir jāgādā, lai gaisa pārvadātājs spētu to izdarīt, un ASV iestādes varēs izmantot šos datus, bet eh, ļoti ierobežotā izņēmuma gadījumu. Puš nav norma, tagad pull eh, metode kļūst eh, par izņēmumu metodi. Un visbeidzot ir paredzēts, eh, paredzēt noteikumi, lai pareizi tiktu pie, pie, pienācīgi iz, izmantots nolīgums arī ārpus iekšzemes drošības dienesta. Mēs m, mm, veiksim pārvērtējumu pēc četriem gadiem par to, kā tiek izmantot PDR dati ir skaidri noteikta kārtība, kā tiks risināts strīds un izbeigts līgums. Es atzīstu, ka daudziem deputātiem vēl ir jautājumiem, jautājumi, šis ir grūts lēmums, un es atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Šis ir starptautisks nolīgums, tas nav simtprocentīgi. Kāds runā no zāles bez mikrofona. Šis ir startautisks nolīgums, un kā tāds tas nav pilnīgi ideāls. Komisija ir iesniegusi parlamentam un Libe komiteja nolīgumu projektu, un tur jūs eh, skaidri norādījāt, kas ir jāmaina, un mēs vērsāmies PSV un panācām šīs, šos te grozījumus par aptvērumu, par ierobežojumu, par glabāšanas laiku un tā tālāk. Mums ir uh, Mm, nolīgums, kas ievēro ES likumdošanu. Un visbeidzot, tā kā nav labāks alternatīvs, turpmākās sarunas ar ASV patiešām nav izvēles iespēja. Kas notiks, ja mēs šodien nobalsosim pret, kādas būs sekas? Transatlantiskajām attiecībām tas nāktu par sliktu, jo šos datus tāpat vāks, un mēs zaudēsim iespēju ietekmēt ASV uh, Eh, politiku šo datu izmantošanā. Otrkārt, gaisa pārvadātāji nokļūs ļoti grūtā situācijā, jo viņiem prasīs nodot datus, bet nebūs juridiska pamata eh, šo datu nodošanai. Un tā tad mēs būsim tādā neskaidrībā, arī pasažieri nonāks grūtā situācija. Un visbeidzot, mēs nespētu aizstāvēt vairāk kā 48 miljonu pasažieru eh, intereses Eh, ja nebūs nolīguma, nebūs saistošu starptautisku noteikumu, lai aizsargātu privātumu. Mēs nevaram izslēgt, ka būs divpusēji nolīgumi ar ASV starp mūsu dalību valstīm. Es neredzu, ka dalību valstis divpusēji varētu panākt tādu tiesību aizsardzību, kas būtu lielāka nekā tas, ko mēs runājam šodien. Un tāpēc es aicinu jūs šodien balsot par nolīgumu. Grazie, signora Malmstrom. Ora Labi. Paldies Mamslēmas kundzei. Tagad došu vārdu un, un Gojanu kungam divas minūtes. Nu če? Vabbè. Allora, passiamo agli oratori a nome di... Viņš nav zālē, nu tad dosim vārdu runātājiem grupu vārdā. Fosakungs, divas minūtes. Danke, prezident. Jā, paldies priekšsarētāji, paldies referentei Paldies, arī paldies komisārs kundzei. Referenti, kā vienmēr, ir veikusi ļoti atzinīgu darbu, un lielākā daļā es varu arī atbalstīt no viņas sacītā. Bet vienmēr tad arī eh, nāk kāds brīdis, kad ir jāuzņemās atbildība. Gan tautas partijai kopumā, gan arī man svarīgi ir šobrīd realitātē darboties, nevis atkāpties uz kaut kādām teoretiskām pozīcijām. Fakts ir tāds, ka jau desmit gadus ASV vāc šāds dats un līdz šim neviena sūdzība pat nav bijusi. Un fakts ir arī tāds, ka mēs vēlamies, lai šādu eh, lai šāda datu nodošana joprojām arī turpinātos. Mēs nevēlamies, lai avio satiksmes ar ASV un Eiropas Savienību apstātos. Tāpat fakts ir arī tas, ka ASV ir tiesības zināt, kas ierodas viņu valstī. Tāpat arī fakts ir tas, ka juridiskie dienesti visās iestādēs ir atzinuši, ka šis nolīgums ir labāks nekā iepriekšējais. Tādēļ mums ir jāuzņemās atbildība. Mēs tādēļ esam šeit arī ievēlēti. Mums ir jāuzņemās atbildība par tiem pilsoņiem, kas savādākā situācijā nonākt sliktākā situācijā nekā tas būtu iespējams. Un komisārs Kunze arī norādīja, mēs atstāt šos cilvēkus tādā juridiskā nenoteiktībā un arī apšaubītu Eiropas Savienības lomu kā atbildīgam partnerim sarunu procesē, procesā. Tāpat arī e, nenodrošinātu pietiekam līdzsvars ar drošību un datu aizsardzību. Un apzinoties arī, ka šis nolīgums nav ideāls, bet ta, neskatoties uz to, ja mēs varam labāk aizsargāt savus pilsoņus, mums ir jāatbalsta šis nolīgums. Uh, Mums ir jāuzņemās šī atbildība un jāatbalsta nolīgums. Paldies! Accetta di sottoporsi ad una domanda da parte. Eh, Vorsakungs, vai jūs piekrītat atbildēt uz jautājumu no Intveldes kundzes puses? Paldies, priekšsarētāji. Man ir jautājums Vorsakungam. Eh, un jūs pareizi norādījāt, ka pasažieru datu nodošanai ir jābūt juridiskam pamatam. Tad jautājums, kāpēc tad eh, parlaments nav rēģējis uz to, ka trīs ar pus gadus bez jebkāda juridiska pamata šādi dati tiek nodoti Kanādai, uh, un tagad arī no eh, Eiropas uz ASV lidojumiem, kas pat neiet uz ASV, bet uz Kanādu. Un izskatās, ka Eiropas parlaments eh, nav īpaši satraucies par to, kāpēc mēs prasam juridisko pamatu vienā gadījumā, bet ne citā. Prego, onorevole, prego, risponda. Lūdzu atbildēt. Jā, paldies. Uh, nu, no vienas puses jau, protams, mēs katrā gadījumā vēlamies juridisko pamatu, un tik tiešām tā ir tāda neveiksmīga situācija, ka ar Kanādu šais, eh, šis pamats trūkst, bet pārlidošanas tiesības arī ir iejaukšanās zināmā mērā attiecīgās valsts interesēs, un tam ir nepieciešams uh, juridiskais pamats. Ideja, protams, ir pareiza. Juridiskais pamats ir nepieciešams katrā gadījumā, un mēs noteikti arī to eh, prasīsim. Vienkārši mums ir arī jānogaida, pie kā novedīs sarunas ar Kanādu, un uz to tad mēs arī gaidām. Pēc tam mēs noteikti prasīsim, lai visām procedūrām būtu atbilstoši juridiskais pamats. Grācija, honorevole Vos, ora la parola. Paldies Vosakungam, tagad došu Došu vārdu Klodam Moraisa kungam divas minūtes. Paldies. Sociāldemokrātu grupas vārdā es varu tad teikt, ka eh, mums būs brīvs balsojums un eh, komiteja apspriešanās laikā mums bija eh, neliels pārsvars par atbalstu nolīgumu. Es pats izteikšos atbalstot šo nolīgumu šādu iemeslu dēļ. Uh, Mēs uzskatām, ka šis nolīgums, kā jau to citi sacīties, ka tā komisārs eh, kundze, kaut arī nolīgums nav uh, ideāls, tomēr uh, savulaik sakot, ka šis datu uzglabāšanas periods ir pārāk garš un um, divi no trīs uh, būtiskākajiem punktiem, kurus mēs vēlamies sasniegt, uh, ir izdevies sasniegt. Nu, šis lēmums ir gana grūts. Šī darbības joma tika samazināta. Tātad ASV varbūt īsti nevēlas piekāpties attiecībā uz pušu un pulu metožu izmantošanu. Izma, bet nu, solījums izmantot tikai ļoti specifiskos gadījumos šos datus. Nu, mums ir jāsacina kādā brīdī, ka tas ir tas, ko mēs varējām sasniegt. Un neliels pārsvars komitejā, manā grupā, uh, uzskatīja, ka kaut arī uh, nav sasniegts viss, ko mēs vēlējāmies, tomēr varam secināt, ka teksts ir uzlabots. Un uh, tas radīs pietiekamu juridisko pamatu datu nodošanai starp Eiropas Savienību un ASV, un tā kā daudz arī sacīja, Tas ir daudz labāk nekā 27 divpusēji nolīgumi bez eh, vienotas, eh, vienotām normām, bez uzraudzības no Eiropas Savienības puses un dažādiem režīmiem. Es nedomāju, ka tas ir Eiropas Savienības pilsoņu interesēs. Un visbeidzot, eh, mēs radītu precedentu. Piemēram, šobrīd nolīgums skaidri rakstīts, ka šīs nekalpos kā precedents citiem nolīgumiem. Tas, manuprāt, ir pietiekami apmierinoši, lai varētu atbalstīt nolīgumu kopumā. Es nekādā ziņā nevērtēju to kā ideālu situāciju, bet ko es varu sacīt komisārei un arī visiem citiem. Komisijai ir jāuztver šis uh, Eiropas parlamenta viedoklis nopietni, tad, kad jūs pārskatāt šo nolīgumu. Ja mēs atbalstam jūs šajā nolīgumā, tad lūdzu uzņē, uztveriet arī mūsu turpmāk nopietni, ja e, noteiktos normas tika pārkāptas turpmāk. Paldies Moraisa kungam. Renāta Vēberis kundze, divas minūtes. Paldies priekšsarētājiem. Kolēģi, šis ir strīdīgs nolīgums, kaut arī mērķis terorisma apkarošana ar preventīviem pasākumiem ir atzīstams, tomēr šeit runa arī par citām pietiekam svarīgām vērtībām, eh, kā datu aizsardzība un privātās sfēras aizsardzība. Es neesmu vienīgā, kas apgalvo, ka nolīgums pārkāp šīs tiesības un Eiropas Savienības tiesību normas. Eiropas data aizsardzības eh, atbildīgā ir pauduši, ka eh, šeit izmantoja mērķi iet ja tālāk nekā terorismu apkarošanu jā, nolīgums ir labāks par iepriekšējo. Tas nozīmē, ka nu, nav tik slikts kā iepriekšējais, bet šis nolīgums atstāja ievērojumu ietekmu uz pamatiesību ievērošanu. Es atzīstu, ka ASV iestādes ir ieinteresētas savu pilsoņu aizsardzībai, bet es domāju, ka mums būtu savukārt tikpat aktīvi jācīnās par Eiropas pilsoņu tiesību aizsardzību. Tiek sacīts, ka bez šī nolīguma um, avio pārvadātāji pārkāps eh, datu aizsardzības princips, jo ja viņiem vēlas turpināt lidojumus uz ASV, viņiem šie dati būs jādod tā vai tā, bet atcerieties, ka eh, puš eh, metodas izmantošana divos gados ir jāsāk īstenot. Tas nozīmē milzīgas ieguldījums programmatūras iegādai un izmantošanai. Ja daži no pārvadātājiem nevarēja šo normu īstenot. Lielās pārvadātāju sabiedrības jau, protams, to varēs izdarīt, bet kā būs ar mazajām? Tad, tad, vai arī turpināsies pašreizējā informācija, ka tur turpinās e, joprojām e, situācija, kurā ASV iestādes e, varēs pašas ņemt šos datus. Pa Paldies, Albrecht kungs, uz divā, divar pus minūtēm. Paldies, priekšsarētāji. Vēl pavisam nesen eh, cilvēktiesība tiesa šeit atzina eh, ka ir iejaukšanās eh, privātā sfērā. Un arī apvienotāja karalistē tiesas uh, sprieda, ka nepamatota informācijas ievākšana no datu bāzes bez skaidri noteikta mērķa un uh, ierobežojumiem nav, aiz, uh, nav atļauta. Pirms diviem gadiem uh, Vācijas uh, tiesa tikai dažu kilometru attālumā no šejienes arī lēma par to, ka da datu uh, vākšana un uzglabāšana kaut vai dažu mēnešu garumā eh, bez pietiekama pamatojuma nav atļauta. Neskatoties uz visiem šiem tiesas nolēmumiem, Eiropas Savienība ir piekrītusi šādam nolīgumam, atzīstot, ka 15 vai līdz 15 gadiem eh, šāds dats varēs uzskāt. Manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, ka tas nav pieņemams Un šādi masveidā ievākti dati var tikt vākti tikai un vienīgi cīņā ar terorismu un cīņā ar organizēto noziedzību. Profilēšana nav atļauta. Un Malmstrēms kundze, Šajā nolīgumā ar šo normu palīdzību visi dati tiek izmantoti neapstrādātā veidā. Šeit netiek runāts par atsevišķu datu apstrādi, bet gan par visu datu apstrādi. Tātad visa informācija no e, cilvēkiem, kas dodas ceļā uz ASV, šī informācija tiek ievākta un masveidā apstrādāta. Jāsaka, uh, Eh, ka tas ir pilnīgi skaidrs Eiropas Savienības tiesību normu pārkāpums un sociāldemokrātu un konservatīvu eh, nostājas dēļ man jājautā viņiem, vai jums nav kauna tik atklāti pārkāpt eh, Eiropas Savienības tiesību normas. ASV kongresā kongresmeni cīnās par saviem pilsoņiem. Izskatās, ka mēs šeit to nedaram, necīnāmies pietiekamā mērā par saviem e, pilsoņiem. Šeit nav runa par to, vai, kuri, e, kuri principi ir piemērojami vai nē. Šeit ir runa par to, vai mēs tos atzīstam par leģitīmiem. Īpaši daudzi pilsoņi ir tiešām vīlušies, ja pēc desmit gadiem e, ar sarunu vešanas procedūrās mēs to tā vai tā atbalstīsim pašreizējo nolīgumu. Es aicinu visus balsot pret. Paldies! Honorevoli Albrecht! Honor... Paldies! Motai kundze gribētu uzdot jautājumu. Jūs piekrītat? Alberta kungs. Čevere. Sī. Vai jūs piekrītat? Lūdzu. Tātad jautājums es vēlējos noskaidrot. Es gan es pilnībā piekrītu jūsu sacītājiem, it īpaši ņemot vērā eh, jūsu sacīto par eh, masveida eh, tiesību pārkāpumiem no SV valdības puses par datu ievākšanu, bet uh, Jautājums par proporcionalitāti un datu ievākšanas mērķiem. Es domāju, ka tiem cilvēkiem, kas varbūt nav tik informēti, e, šis princips par to, ka mēs atsakamies daļas, no, daļu no mūsu privātuma, e, būtu pieņemams, ja tas tiek darīts ar mērķi apkarot terorismu. Es domāju, par to mēs visi varam vienoties. Jautājums ir par to, vai šis cēlais mērķis tiešām var tikt sasniegts ar tiem pasākumiem, kas šeit tiek eh, plānot. Un tieši tāpēc es arī balsošu pret šodien. Līdz ar to es vēlējos jūsu viedokli uz, uzzināt par proporcionalitāti un datu iz, uh, eh, ievākšanas mērķiem. Prego, kolēģi, di utilizzare in maniera... Lūdzu, izmantojiet Uh, labticīgi zilo karti. Alberta kungs. Jā, paldies par jautājumu. Protams, ka cīņa pret terorismu un organizēto noziedzību ir cēls mērķis un ļoti svarīgs pasākums, manuprāt, ko mēs kā Eiropas Savienība kopā ar ASV, kā cieši sadarbības partneri, noteikti arī veicam. Par to nemaz nav jautājumu. Jautājums ir par to, vai to var sasniegt ar masveida analīzi. Uh, Eh, par cilvēku datiem, par kuriem nepastāv nekāds aizdoms vispār. Un vai tiešām ir nepieciešama šāda sadarbības forma? Sadarbības ar policijas iestādēm, tad tajā situācijā, kad pastāv aizdoms, tas ir nepieciešams, bet eh, analīzes centros, datu centros, kur tiek analizēti masveidā dati par cilvēkiem, kur nepastāv pat konkrētu aizdomu, uh, Tas ir pilnīgi savādāk eh, ne, nekā sadarboties eh, ar policijas iestādēm. Eh, tā kā par to mums vēl jādiskutē. Kirkop, divi minūti. Paldies, tagad uh, vārds Kirkopa kungam. Paldies, priekšsarētāji. Tie, kas ziņo par uh, šo notiekošo situāciju, ir izmantojuši vārdus strīdīgs nolīgums. Uh, Bet galu galā piecās politiskajās grupās eh, padomē un komisijā tiek diskutēts par šiem jautājumiem. Šie uzlabojumi ir nozīmīgi, bet neskaroties uz to, atsevišķas personas parlamentā neusticas komisijai. Sarunas starp divām pusēm divām partijām, divām valstīm vai divām pusēm nekad neradīs gala rezultātā ideālu iznākumu. To mums arī nebūtu jāsagaida. ASV ir trešās puses partners, kuram mēs visvairāk uzticamies. Mēs nevaram ignorēt viņu situāciju. Tāpat mēs nevaram arī ignorēt uh, ieguvumus no PDR datu izmantošanas cīņā ar terorismu un no vismagākajiem noziegumiem daudzās Eiropas valstīs. Tāpat mums būtu arī sev jājautā, kāda tad ir alternatīva. 27 divpusēji nolīgumi. Nekādas eh, juridiskās noteiktības avio pārvadātājiem, nekādas tiesības vērsties tiesā pasažieriem. Nē, priekšsarētāji kungs, tās nav labas vai pat pieņemamas alternatīvas parlamentam. Parlamenta deputāti kas neuzskata, ka šis nolīgums ir svarīgs un nepieciešams. Viņiem jāpaskaidro tas būtu saviem vēlētājiem, bet es un arī mana grupa balsos par šo nolīgumu. Kaut arī tas nav ideāls, tas ir ļoti svarīgs instruments cīņai par visu Eiropas Savienības pilsoņu drošību. Jā, priekšsēdētāj kungs, mūsu pilsoņiem ir tiesības ceļot droši. Grazie, onorevoli Paldies! Paldies Kirkhopa kungam! Ir divi zilās kartas lūgumi jums, Kirkhopa kungs. Jūs varat pieņemt šos divus jautājumus? Nu tad pirmais jautājums. Vatsona kungs. Paldies, priekšsarētāji. Jā, mums ir jāaizsargā iedzīvotāji pret terora aktiem. Tas, tā ideja mums ir kopīga ar mūsu at, partneru otru pusi Atlantijas okeānam. Bet tas mums ir jādara balsoties uz savstarpēju cieņu. Līdz ar to es vēlējos Kirkop kungam uzdot jautājumu ar visu viņu pieredzi šajā jautājumā. Ja mēs ASV likumdevējiem prasītu balsot pret viņu likumiem un pašiem principiem, uz kuriem balsā šie likumi, lai palīdzētu mums. Kā jums liekas, vai viņi piekristu to darīt? Regulārī, regulārī. Jā, paldies priekšsarētāji. Man ļoti patīk tādas e, teorētiskas debates, it īpaši, kad mēs runājam par kaut ko tik svarīgu kā šis jautājums. Es varu zināmu e, noteiktību atbildēt, es neesmu amerikānis, bet pazīstu vairākus likumdevējus, tāpat kā noteikti arī jūs. Bet esmu pilnībā pārliecināts, ka ASV likumdevēji darīt visu nepieciešamo, lai aizsargātu ne tikai savus pilsoņus, bet arī citus brīvās pasaules pilsoņus valstīs, ar kuriem viņiem ir kādas attiecības. Varbūt uh, tāds ir tikai mans viedoklis, nezinu, bet es domāju, tāds būtu viņa prioritāts. Ora, tokā, no Labi. Intveldes kundze. Yes, thank you, Chair. Jā, paldies priekšsarētāji. Divi īsi jautājumi uh, Kirkhopkungam. Jūs sacījāt, ka mums ir jāpieņem juridiskā uh, dienesta atzinums no Eiropas komisijas. Jautājums ir, vai jūs pie, uh, tāpat arī vēl 29. pānta darba grupas un arī Eiropas eh, datu aizsardzības eh, atbildīgās eh, iestādes atzinumu par to, ka šeit ir pārkāpuma. Tad jautājums ir par to, kāpēc konservatīvā grupa vienmēr piekrītat sistemātiski šādu datu izmantošanai imigrācijas politikai, muitas politikai un e, veselības aizsardzības politikai, nevis tikai terorismam. Priekšsēdētāji, es netaisos atbildēt uz otro jautājumu. Es domāju, tas būtu piemērotāks kādai citai uh, sarunai. Mēs varam ar Intvaldes kundzi to privāti pārunāt, bet uh, kā advokātam man ir uh, pieredze atzinumu sniegšanā, tas nenozīmē, ka es uzskatu, ka visi uzreiz sekos manam atzinumam. Es nedomāju, ka atsevišķi advokātiem nav nekādas eh, varbūt prerogatīvas, ka viņu viedoklis ir vienīgais pareizais. Es domāju, ka komisija, kā kā līgumu sargs, kuram ir jāīsteno visu mūsu vārdā šie, šīs saistības eh, attiecībā uz līgumiem, kurus mēs slēdzam, tad mēs uzskatām, ka komisijas eh, atzinumam ir jābūt vienīgajam, uz kuru mēs paļaujamies. Un visi pārējie, protams, ir svarīgi, bet tikai kā konteksts. Con l'onorevole Batten. Paldies. Batena kungs, pusotra minūte. Thank you, Mr. President. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Mēs uh, redzam, ka valdības uh, daudzās valstīs aizvien vairāk vēlās uh, samazināt mūsu brīvības un tiesības, aizbildinoties ar cīņu pret terorismu un cīņu pret noziedzību. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, jo tikko brīvības tiek atņemts, tās ir grūti atgūt. Un it īpaši, ja mums nav īpaši arī pamatu uzticēties eh, valstu valdībām. Šādiem ierobežojumiem ir jābūt eh, ļoti eh, kontrolētiem un ļoti pamatotiem. Šāda veida likumdošanas normai nebūtu bijis jānāk kā priekšlikumu no komisijas vispār tam būtu jābūt eh, bijis pārunātam starp suverēnām valstu valdībām, kā starptautiskiem nolīgumiem, ne, nevis kā šobrīd, ka mums ir jādod savu pilsoņu eh, personīgā informācijā ASV iestādēm, bet viņi savus datus netaisās un mums dod. Līdz ar to tas ir pilnīgi vienpusēji. Tā kā vēl es domāju, ka ir jānogaida Eiropas tiesas lēmums par šādu nolīgumu legalitāti. Uh, es aicinātu balsot pret šo likumdošanas uh, aktu. Un katrā ziņā nedarīsim to, kamēr nav Eiropas tiesas nolēmumu. La parola onorevole Ernst Cornelia Ernst per du... Paldies Batana kungam, un tagad došu vārdu Kornelijai Ernstas kundzei divas ar pus minūtes. Jā, paldies. Mēs balsosim pret šo nolīgumu, jo uzskatām, ka datu aizsardzības princips ir svarīgāks. Malmstrāns kundzes var tikai eh, noliekt galvu jūsu priekšā, jūs sakat eh, par runājāt cēli par drošību, bet šis nolīgums jau nenodrošinās šo drošību. Š šeit ir kombinācija ar citiem, eh, citām datu paketēm. Uh, Šeit nav runa tikai par pasažieru ceļošanas datiem. Mums nav pietiekamu pierādījumu pat tam, ko jūs sacījāt. Par to vispār pat par eh, pielietošanas mērķiem šiem datiem. dati tiks ievākti praktiski neierobežoti. Miljoniem datu tiks savākt par nevainīgiem, nevienā noziegumā nevainīgiem iedzīvotājiem un kaut kur glabāti gadiem, aizbildinoties ar noziedzības apkarošanu un terorismu. Ceturtajā pantā ir atsevišķa norma, kam būtu jāpievērš uzmanība. No tās ir skaidrs, ka datu vākšanas mērķi var paplašināt PDR datu nodošana trešām valstīm ir iespējama. To lēmumu pieņem iekšzemes drošības departaments ASV. Mums tur vairs nebūs nekāda teikšana. Mēs vienkārši šobrīd paveram durvis, lai šiem datiem piekļūtu praktiski jebkurš. Glabāšanas laiks datiem ir daudz ilgāks nekā to var vispār pamatot. 30 dienas varētu būt atbilstoši uzglabāšanas laiks. Tas ir absolūti skandalos e, nolīgums. Mēs nekādā veidā nevaram to atbalstīt. Šeit pat nav e, iespējas e, pārsūdzēt šos pārkāpumus. Mums nav nekādas iespēja vērsties eh, pret šādām normām, pat izmantojot parastās procedūras. Ja būtu šāda iespēja, mēs varētu atsevišķos gadījumos tad uh, iebilst pret to, bet tiem kolēģiem, kas balsos par, uh, Es pat teiktu, paskarieties Eiropas Savienības nolīgumus, kas, turos, kas tajos ir rakstīts. Es domāju, uz to pamatu mums ir jāno, jā, jāaizliedz šāda datu izmantošana. Paldies. Tagad došu vārdu Zelstas kungam. Paldies. Pirmais valsts varas uzdevums ir drošība, un ikvienai dalību valstī ir atbildība aizsargāt savus pilsoņus pret terorismu. Bet tas, ka Brisele iejaucas tajā, tas nedod nekādu drošību. Valstīm pašām jālemj ar tādiem nosacījumiem, kādas tās vēlas, un tas attiec Arī uz šo gadījumu ASV ļoti labi zina, kā jāveic cīņa pret terorismu un kas tur e, darāms Briselē. Ja kāda valsts drošības apsvērumu dēļ lūdz datus par kādu, kas ierodas tās teritorijā, tas, tas ir tiesības un pienākums. Ja pilsonis nevēlas dot šos datus, viņš nedosies uz attiecīgo valsti. Tas ir valsts pienākums un Briselē tur nekas nav sakāms. Es gribu runāt skaidri. Personas dati pieder individam eh, uzņēmumam, bet nu, nekādā gadījumā ne Briselē. Ne jau Briselē ir jāved sarunas par datu nodošanu par Eiropas Savienības pilsoņiem trešajām valstīm. Priekšsēdētāja kungs, terorisms mūs apdraud katru dienu, bet šis nolīgums pat neatzīst, ka islams ir iedvesmas avots terorismam šodien. Tas ir skandāls. Man patīk, notiek uh, Brisele, bet dalību valstis ne, nepiekritīs samazināt savu atbildību, aizsargājot pilsoņus. Lūk, to es gribēju teikt paldies. Paldies. Uzgaidiet mirklīti. Zelstres kungs, jūs akceptējat zilās kartas jautājumu? Honorevoli Zisla. Zelstres kungs. Vai nu, jūs esat gatavs atbildēt uz mūsu kolēģi Alvaro uzdot jautājumu? Ok, Alvaro. Ļoti labi, Alvaro kundze. Paldies, priekšsarētāji. Vai kolēģis varētu specifiskāk pateikt, ko viņš domāja ar to, ka islāms kalpo kā ka iedvesma terorismam? Paldies. Prego, no levas islāms. Lūdzu, Zelstas kungs. Priekšstādātāja kungs, tas ir naivuma piemērs, par ko es runāju. Starp citu, pagājuši gadu bija 11 tūkstoši atentātu islāma valstīs. Tos visus iedvesmoja islams. Tulūzā, Madridē, Londonā bija atentāti. Kā es varu pierādīt, ka islāms ir terorisma avots? Pietiek paskatīties laikrakstos. Un ir pārsteidzoši redzēt, ka vienīgie parlamentārieši, kas eh, to eh, atzīst, ir daži šajā zālē. Enstas kundze teica, ka drošība ir ilūzija, un tā tas atzīmot zotību. Labi. Vēbera kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsarētāji, komisārs kundze referents kundze. Es domāju, ka mums vajadzētu savstarpēji arī atzīt, eh, ka attiecībā uz datu aizsardzību mēs izturamies ļoti nopietni. Arī Vatsona kungs savā izteikumā skaidri e, sacīja, ka mūs visus interesē cīņa pret e, terorismu, un arī tie cilvēki, kas eh, Tulūzā ciet no teroristiska uzbrukuma, arī viņu interesi ir jāņem vērā. Tautas partijas eh, politiskai grupai ir skaidrs, ka ASV cīņā pret terorismu ir mūsu partneris. ASV mēs uztveram kā partneri, mēs vēlamies sadarboties ar viņiem. Un šī lomu spēle, kas tagad tiek izspēlēta, ka uh, eh, ASV tagad ir tie ļaunie, kas tagad ievāc eh, bez mūsu atļaujas datus, bet tad Eiropas valstis visas ļoti labprāt izmanto ASV tiesību sargājušo iestādu veiktu analīzi balstoties uz šiem datiem. Protams, ka katram kolēģim ir uh, tiesības uh, mēģinām noteikt, kāda datu ir pieņemama, kāda nē. Tāpat eh, mēs vedam šīs pārunas ar Kanādu un tagad ar ASV. Pašreizējais nolīgums rada lielāku juridisko noteiktību, un visi, kas balsos pret, balsos eh, par to, lai atbalstītu mazāku juridisko noteiktību. Es vēlos pateikties komisārs Kunzei par to, ka viņi pilnīgi skaidri eh, palīdzēja nodrošināt to, ka Eiropa kopā ir spēcīgāka un daudz labāk var panākt to, ko nevar panākt 27 dalību valsts atsevišķi. Uh, Diskusija turpinās ar ASV par datu aizsardzības eh, pamatnolīgumu, un es tāpēc arī aicinātu ASV pārstāvis turpināt sarunas ar Eiropas Savienību par šiem jautājumiem, cīnoties par globālajiem standartiem pie datu apmaiņas un datu aizsardzības pamatprincipiem, jo ja mēs varam tādā kopīgā nolīgumā ar ASV eh, vienoties par šiem standartiem datu aizsardzībai, tas nāk tikai par labu Eiropas eh, iedzīvotājiem. Eber. Ci sono due colleghi che vogliono. Vēbele kungs, ir divi kolēģi, kas gribētu uzdot jautājumus. Vai jūs piekrītat? Labi. Vispirms tavareša kungs. Eh, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vēbele kungs, debatēs mums ir pienākums pierādīt realitāti, lai nerastos panika pilsoņu vidū. Jūs nācat klajā ar ambiciozu paziņojumu, un Tulūza, ko jūs teicāt? Uh, Es gribētu, lai jūs man pasakāt, kā jūs nosakāt saikni starp to, kas notiek Tulūzā un nolīgumu. Mēs zinām, ka Tulūzas terorists ceļoja uz Pakistānu. Webera kungs, vajadzēja aizliegt viņam ceļot, vai arī ir kāda forma, kā aizkavēt Tulūzas uzbrukumus, uzkrājot šādus datus. Es domāju, ka kolēģim ir pienākums. Mm palikt tehniskās, reāliskās debatēs, runājot par tādiem briesmīgiem notikumiem, kā uh, eh, Tulūza, neradot paniku iedzīvotājus. Vēberakum. Ko tātad kolēģi? Es domāju, ka jebkurš eh, zinošs cilvēks varētu jums atbildēt, ka izmeklēšanā nekad netiek eh, runāts par atsevišķu datu kopu, bet gan par kontekstu, par kopējiem datiem, ar ko viņam ir kontakts pa telefonu, no kas eh, sniedz finansējumu. Ir kopbilde nepieciešama. Es nekad neesmu apgalvojis, ka ar vienu datu kopu būs iespējams sasniegt neskādus rezultātus, bet es saku, ka uh, No vienas puses ir datu aizsardzības intereses iedzīvotāja labā, bet no otras puses mums ir jādod arī iespēja attiecīgajām tiesību sargājušām iestādēm darīt viņu darbu, novērst teroristiskos uzbrukumus. Bet mums ir eh, jācīna, eh, eh, jāciena arī tos, kas šodien balsos pret, jo arī viņu tiesības ir jāaizsargā. Paldies! Stop! Honorevole Albrecht. Albrehta kungs. Äh, äh, godātais Weber kungs, jūs sakāt, ka mums, protams, ir jāslēdz šādu nolīgumu ar trešajām valstīm. Jautājums tad būs jums, kā tad jūs reaģēsiet uz šādu datu pieprasīšanu no Saudās Arābijas, drīzroši vien arī no Ķīnas, kas līdzīgā veidā teiks, ja jau ASV saņem šādu informāciju, kāpēc ne mēs? Un principā ar šādu nolīgumu, kur leģitimē Eiropas parlaments, ko tad jūs atbildēsiet, ja šādas eh, trešās valstas vēlēsies vēl tālākus eh, pasākums leģitimitēt? Vai tiešām mums Eiropas parlamentā ir eh, jāpieņem viss, ko vēlas trešās valsts, neatkarīgi no tā, vai tas ir kopā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem vai nē? Lūdzu, Vēberkungs. Uh, Eh, godātais Albrecht kungs, kad es runāju ar izmeklētājiem, tad viņi man saka, ka sagatavošanās eh, terorisma draudiem nebūtu iespējama bez sadarbības ar eh, trešo valstu partneriem. Tāpēc es teikšu, ka ASV ir Eiropas partneris kopīgajā cīņā pret terorismu. Jā, Es labprāt esmu gatavs sēsties pie galda ar partneriem, bet eh, tas nenozīmē, ka es esmu gatavs to darīt ar jebkuru trešo valsti. Es nedomāju, ka var eh, ASV pielīdzināt Ķīnai kā mūsu partneriem. Uh, ASV es uzskatu par partneri, un šis nolīgums, kas ir mūsu priekšā, komisija to ir stiprinājusi, komisija ir gatava sekot līdz eh, tam, ko darīs ASV iestādes, lai šīs normas tiktu īstenots. Es vēlos spēcīgāku Eiropu, bet es uzskatu, ka ASV ir mūsu uh, eh, cieši sadarbības partners cīņā pret terorismu. Eh, C'è una terza domanda per. Ir arī trešais jautājums Um, jūs esat ļoti pieprasīts šorīt. Uh, šoreiz tā ir Laitavīdas kundze. Jā, Vēva, can... Jā, paldies, Vēberkungs. Es jau pazīstu jūs kādu laiku. Un piekrīt jūsu viedoklim par trešajām valstīm, bet man mazliet izbrīna tas, ko jūs savas politiskās grupas vārdā šajās diskusijās saka. Jūs sakat, ka viss ir labi, Jo, ja tā nebūtu, tad ASV darītu vienalga, ko viņi grib, neatkarīgi no tā, ko Eiropas Savienības grib. Bet nu, tas jau Weberkungs ir nepieņemami. Uh, Tātad, ja vienīgais iemesls, kāpēc mēs slēdzam šo nolīgumu, ir tas, ka mums ir bail no tā, ka ASV tāpat darīs visu, ko viņi grib. Es nedomāju, ka tā izturās eh, attiecībās ar partneriem. Morvai kundze, es jau piekritu trim zilās kartes jautājumiem. Vairs nav iespējams akceptēt vēl kādu, jo debatēm jāturpinās. Pēc tam jūs varēsiet uzdot jautājumu kādam citam runātājam. Vai, Brīdrīgi? Jā, Lakturēļ kungs, protams, ka mums ir atšķirīgi viedokļi. Bet, ja kādai iestādai ir iespējams pārum procesā panākt to, ka šis nolīgums ievēro visu tiesību normas, un tas tiek arī izdarīts, tad, manuprāt, viss ir kārtībā. Ja, ja kāds uh, Eh, ja kāds eh, domā savādāk, jums ir tiesības vērsties Eiropas tiesā un šo lietu iztiesāt, sagaidīt nolēmumu. Es vairāk eh, jautātu sev, kā jūs paskaidrosiet, balsojot šodien pret, ka pēc tam ASV veids pārunas tiešā veidā ar atsevišķām valstīm, ar atsevišķām aviosabiedrībām, un tad vairs nav spēkā nekādi noteikumi. Kā jūs tad to paskaidrosiet saviem vēlētājiem? Paldies! Tagad dosim vārdu Lopes Agilāra kungam divas minūtes. Paldies, priekšstādātāja kungs, komisārs kundze. Es jau runāju Libē komitejā par šo jautājumu, jautājumu kas tika apspriests visnotaļ detalizēti un ilgā laika posmā. Pēc intensīvajām debatēm mums bija demokrātisks balsojums, kas pauž vairākuma gribu. 31 balsoja par nolīgumu, proti par to, lai dotu piekrišanu. 23 eh, balsoja pret un viens atturējās. Es domāju, ka šis balsojums atspoguļo to, ka tiek atzīts padarītais darbs sarunu laikā. Vispirms, lai apliecinātu, ka mērķis, kāds ir šim nolīgumam, ir ierobežots, lai ņemtu vērā to, ko prasa pretējā kurspuse Visi, tas attiec uz tādiem noziedzīgiem nodarījumiem, par ko var piespriest vismaz vienu no vai trīs gadus cietums sodu. Mēs, mēs guvām apliecinājumu principam, ka laikā arī būs ierobežota darbība, kad tiek uzglabāti dati Tie būs pieci gadi, izņemot gadījumus, kad runa ir par terorismu, un tad datus uzglabā 15 gadus. Mēs esam saņēmuši pietiekamas garantijas runājot par puš sistēmu un nediskriminējošo attieksmi attiecībā uz pilsoņiem, ko ietekmē šī, šī datu uzglabāšanas sistēma. Es domāju, ka mums ir apliecināts princips, kas ļauj Eiropas parlamentam piedalīties sarunu procesā Eiropas Savienības vārdā. Mums vajag vest sarunas ar citiem partneriem, kā ASV, jo alternatīva, pats par sevi saprotams, ir nodot šo jautājumu 27 valstīm divpusēju nolīgumu slēgšanā. Un es, ja mēs runāsim visi kopā, tad mēs būsim stiprāki. Ja mēs runāsim kā 27 valstis individuāli, mēs būsim vājāki. Jāatzīst, ka tad praksē tas nozīmē, ka pilsoņi būs pakļauti pašreizējās vienošanās tekstam, kas no 2007. gada, kas negaran, nedod garantijas pilsoņiem. 27, 2007. gada Nolīgu, pagaidu nolīgums nedod papildu garantijas, drīzāk otrādi. Tāpēc ir nepieciešams jauns ko, eh, nolīgums, kas dod labākas garantijas. Tiek izveidoti vienoti juridiskie principi, kas tur norādīti. Avio kompānijas, kas pārvadā 42 miljonus Eiropas pasažieru tagad ievēros tos noteikumus, kas iekļaut jaunajā nolīgumā. Paldies! Paldies par eh, Lopesam Aguilāra kungam un tagad Alvaro kungs vienu minūti. Jā, paldies, priekšsarētāji. Nav viegli šo lēmumu pieņemt. Mēs nesakojam dogmām, bet uh, tikai loģikai un faktiem Mēs apzināmies juridiskās noteiktības eh, principus un arī to, ko eh, nozīmē šāda nolīguma noslēgšana. Protams, arī uzglabāšanas laiks ir svarīgs un varbūt arī eh, atsevišķas normas, kas nav tik mums labvēlīgas, kā mēs būtu vēlējušies. Kā politiskā grupa liberāli demokrāti vienmēr ir cīnījušies par eh, brīvību saglabāšanu. Un es domāju, ka mūsu eh, pilsoņu tiesības eh, ir jāaizsargā pietiekamā mērā, bet mēs tāpat laikā uzskatām, ka uh, mēs nevēlamies sekot ilūzijai par to, ko dos šāda līguma neatbalstīšana. Paldies, tagad Sargentīnī kundze. Er Liels paldies, priekšsēdētāji. Iepriekšēja runātāja runāja par Tulūzu, un es arī gribētu par alžīriešiem, kas eh, ieradās Jemenā, pēc tam Amsterdamā un Detroitā. Un eh, viņi E, paziņoja, ka notiks kaut kas nelikumīgs un bija informācija par Tulūzu. E, tā bija informa informācija, kas nāca no indivīdiem, un viņi varēja izmantot šo informāciju, bet reizēm tas nenotiek piemnācīgi, un tāpēc e, mums vajag stiprināt savu drošības sistēmu, lai drošības dienesti varētu izmantot informāciju, kas viņiem ir. PDR dati ir tāda politika, kas sniedz signālu, kādu rādītāju par to, uz kuru pusi mēs gribam iet. Teiksim, šie cilvēki pieņem kaut kādus neracionālus lēmumus, un tad vairs nav atgriešanās ceļu. Ja mēs uh, vācam datus par, kat, datus par katru ceļotāju, tad um, diez vai mēs nosūtam pareizu signālu, un diez vai mēs efektīvi cīnāmies pret terorismu. Tālāk Fosters kundze divas minūtes. Paldies priekšēdētāji. Ārkārtīgi apgaismojošas diskusijas. Mēs esam pazaudējuši tēmu no referents puses vismaz. E, pirms desmit gadiem, kad vairāk kā trīs tūkstoši cilvēku zaudēja dzīvību ASV, kāds, kurš bija transporta spīkers no manas delegācijas tajā laikā, uh, uzsāka drošības pasākumu stiprināšanu Eiropas uh, lidostās pēc šī terorisma gadījuma. No mana viedokļa raugoties, man ir viedoklis par savām cilvēku tiesībām, un es uzskatu, ka tās tiek pārkāptas, ja mana valdība nespēr soļus, lai nodrošinātu manu drošību, kad es ceļoju gan apvienotajā karalistē, gan ārpus tās. Dažkārt ir kaut kas jādara, kurus es varbūt neatbalstu, bet ir runa par līdzsvaru. Un man jāsaka, referendē 37 tūkstoši pēda augstumā Teroristam vispār ir vienalga, kas mums patīk vai nepatīk, vai kurus jautājumus mēs gribam vai negribam uzdādot. 20 gadu strādāju gaisa pārvadātā industrijā un es e, jau 70. gados zināju par terorismu, viņiem nav nekādas morāles ierobežojuma, viņiem nav nekāda attaisnojuma par to, ka viņi atņem cilvēkiem dzīvību. Viņiem ir vienalga, viņi grib kaut ko paziņot. Tāpēc es gribu teikt, PDR dati kas tas ir. Tā ir pamata informācija. Tur nekā līdzās tam vairs nav. Man ir pilnīgi skaidrs priekšsēdētāji, ka mani kolēģi Libe komitijā ir jau ļoti daudz sprieduši par šo ziņojumu, lai nodrošinātu ēst pilsoņu interešu un tiesību aizsardzību, un es uzskatu, ka tur ir pareizi darīts pēc 11. septembra. Tas ir svarīgs instruments nevien ASV, bet arī apvienotajā karalistē, lai izmeklētu mm, gadījumus, terorismu gadījumus eh, Londonā un tāpat arī visur citur pasaulē. Es kopā ar ECR kolēģiem eh, aicināšu parlamentu atbalstīt nolīgumu un atbalstīt šo te nolīgumu, kas atbalstīs Britu un Eiropas pilsoņus tad, kad viņi ceļo visā pasaulē. Paldies, priekšsēdētāji! Foster, grazie! Rice... Paldies, Fosters kundze! Vai jūs pieņemsiet zelo, zilās kārtas jautājumu no Intveldes kundzes? Lūdzu. Jā, paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu paveicāt Fosters kundzei, vai viņa viņa joprojām mani apvaino, eh, tāpēc, ka es esmu pret šo nolīgumu, It kā es neesot apdomājis drošības jautājums. Vai jūs izlasījāt nolīgumu un iebildumus pret to? Lūdzu atbildiet uz jautājumu, kā veselības aizsardzība, muita e, e, un e, kā tas viss saistās ar gaisa pārvadājumiem, terorismu. Es neuzskatu, ka es apvainoju referenti. Referenti tagad laikam mazliet pārspīlē. Uh, un viņa nav terorisma eksperte. Apvienotajā karalistē notika sanāksme, kur organizēja Kerkhofa kungs, un nav tā, ka visi kolēģi visi, viņas komitejā nav spējīgi sniegt informāciju un palīdzēt šajā ziņojumā, bet desmit gadi ir pagājuši referenti, un jūsu komentāri šorīt ir pilnīgi naivi. Jūs dzīvojat reizēm uz citas planētas, jums ir izveidojies cilvēktiesību monopols, nē, jums tāds nav. Cilvēki, vai jūs domājat, ka šeit neviens neuztrauc par cilvēktiesībām un datu drošību? Nē, protams, mēs neesam muļķi. Uh, E, mums nevajag sprediķis no tādiem kā jūs, bet mēs arī zinām, ka mūsu valdības un politiķi reizēm pieņem grūtus lēmumus, un tas nevienmēr ir viegli. Un es domāju, ka šis ir labākais e, līgums, kādu mēs varam dabūt. Un es domāju, ka komisija noteikti sekos līdz attīstībai. Fosters kundze, uzlieciet austiņas. Ir vēl citi cilvēki, kas grib jums arī uzdot jautājumus. Morvai kundze un Albrehta kungs. Šīs te ļoti interesantas diskusijas notiek, um, bet uh, vai kaut kā vadīt šīs sarunas citādi, mēs ļoti iekavēsimies un vispār nespēsim iekļauties laikos. Marais kundze. Paldies. Visa cieņa. Vai parastos apstākļos Vai jūs piekristu, ka valdība faktiski nedrīkst iejaukties tajā, ar ko kopā uz kurieni un kā mēs ceļojam, cik daudz mēs iztērējam naudas par biļetēm, vai mums, kas mums ir mugurā, vai arī mums ir veselības problēmas parastos apstākļos. Uh, Protams, valdība var būt interesējas e, par to, ka vajag savākt šos datus, ja viņi var aizsargāt dzīvību ar šo informāciju, bet kā tieši viņi var aizsargāt mūs pret terorismu ar šiem te datu aizsardzības pasākumiem un ierobežojumiem, kas uzliek privātai dzīvē. Kolēģi, ievērojiet noteiktos laikus. Fosters kundze. E, gaisa pārvadātāji tradicionāli un vēsturiski vāc datus no mums visiem, kad mēs pasūtam biļetes. Tas notiek jau desmit gadiem. E, tagad šī informācija daudz neatšķiras. Vēl pirms 11. septembra tas tika darīts. Jums pilnīgi taisnība. Cik daudz informācijas ir par daudz? Uh, Problēma, kas mums ir, ir tās, ka terorisms neapstājas pie robežas. Tas ir startautisks fenomens. Reizēm ļoti smagi ir pieļaut, ka pilsoņiem ir jāsniedz informācija, kuru mēs īpaši negribam sniegt, un valdībām, politiķiem reizēm patiešām jāsaka, jāsaka tas ir jādara Tā kā te nav tādas vienas vienotas uh, atbildes, bet ir kumulējošs efekts, kad uh, mēs savācam šī informācija, kas notiek gadu desmitiem. Albrecht kungs. Godātā Fosters kundze, man tad būtu vēl viens jautājums jums, jo jūs sacījāt, ka attiecībā uz pasažieru PDR datiem runa esot par pamata informāciju, tātad ļoti maz informācijas. Vai jūs zināt, ka API informācija, kas ir daļa no, šiem, eh, no šīs informācijas, kas jau automātiski tiek nosūtīta ir ietvertas eh, visa eh, informācija par lidojumiem. Un vai jūs zināt, ka PDR datos ir iekšā informācija pat ar uh, visiem pirkumiem, uh, ko es veicu lidostā, uh, vis, tā skaitā kredītkartes numuru? Un tas viss tiek ietverts analīzē. 15 volte stamattina. Adesso dobbiamo rispettare anche Kolēģi, mums ir 15 zilās kartas jautājumi šorīt bijuši, un es domāju, ka mums jāvirzās uz priekšu. Fosters kundze, lūdzu atbildiet uz jautājumu. Ļoti īsi. Atbildi ir jā. Ļoti labi. Liels paldies, un tagad eh, Burgecio kungs. Liels paldies priekšsēdētāji. Pirms es tagad ķēros pie šīm tam diskusijām, es gribu pateikt Lopesam Agilāram. Es gribu pateikties viņam par to, ka viņš lieliski novadīja diskusijas komitejā ļoti koncentrētā, līdzsvarotā veidā tas notika. Uh, Ir vairāki iebildumi no manas puses par to, kas notiek šajā jautājumā, un šorīt es negribu vairāk vērsties pie filozofiskām pārdomām par jurisprudences jautājumiem. Es domāju, ka labāk jāskatās uz pilsoņu drošības nodrošināšanu. Pilsoņiem ir tiesības būt uh, drošiem un cilvēki, kas ir no, nogalināti, teiksim, strādnieki vilcīnos, negadījumos. Un mums e, drošībai jābūt par galveno prioritāti mūsu politiskajos apsvērumos. Es diez vai es varēšu nobalsot tā, kā ierosināja Batena kungs, jo Lega Nord ir atbalsta, par šo, nul, atbalsta šo nolīgumu. Es saprotu bažas par privātumu, bet e, indivīda drošība ir galvenā. Ja mēs runājam par terorismu un kaut vai par atomu draudiem, priekšēdētāji, pēdējā nolīgums. Paldies, priekšsēdētāji. Šīs uh, nolīgums īsti neatbilst eh, visām normām. Es nedomāju, ka eh, tad situācija tiks īpaši uzlabota. Tas nozīmē, ka šis uh, nolīgums būs uh, apzīmēts ASV sistēmā kā executive. Tas nozīmē, ka viņu kongress par to nebalsos. Es domāju, ka ir naivi uh, uzskatīt, ka uh, ASV eh, iestādes eh, šādu eh, patīkamu informācijas avotu neizmantos arī citiem, tā skaitā ekonomiskiem mērķiem. Tas tiešām būtu naivi tā uzskatīt. Jā, komisija, manuprāt, būtu varējusi panākt vēl izdevīgāku nolīgumu. Dominu. Paldies, Busutilkungs, tālāk lietas būtību šodien balsojot, mums ir jāatbild uz jautājumu, vai šis nolīgums rāda līdzsvaru starp diviem mērķiem, kurus mēs visi augstu vērtējam. Tātad mūsu pilsoņu aizsardzība, drošība un viņu privātuma aizsardzība. Es domāju, ka šajā kontekstā mums ir jāvērtē šis nolīgums, pirms mēs varam pateikt jā vai nē. Man atbildu šo jautājumu ir jā. Mēs izveidojam pareizo līdzsvaru šo nolīgumu, lai gan es esmu pirmais pie, pateikšu, ka nolīgums pilnībā neatbilst mūsu gaidām par datu aizsardzību, un tas neveido nekādu lielu izrāvienu, kuru mēs gribējām. Man ir trīs iemesli, kāpēc es domāju, ka vajadzētu atbalstīt šo te nolīgumu. Vairums jau ir pieminēta. Pirmkārt, šis te nolīgums būs labāks ja nekā tad, ja mums nebūs vispār nolīguma drošības un privātuma labā. Šis nolīgums sniedz labāku datu aizsardzības ietvaru nekā esošais nolīgums no 2007. gada un iespējams, ka divpusējie nolīgumi, kur, ar kuriem mums būs jāiztiek, ja nebūs šī nolīguma, un dati, kā jau teikts, joprojām plūdīs bez nekādiem drošības pasākumiem. Otrakārt, jāatzīst, ka ASV ir tiesības pieprasīt visus datus, ko tā vēlas no personām, kas vēlas ceļot pie viņiem, un mēs cenšamies nodrošināt viņa privātumu pēc iespējas lielākā mērā. Praksē bez šī nolīguma iespējams, ka iespējams, ka e, tiks kavēta šī te e, satiksme un mēs e, nenodrošināsim privātumu un datu aizsardzību. Un visbeidzot, jā, nav šaubu, ka PDR datu apstrāde palīdz nodrošināt drošību mūsu pilsoņiem. Tas nav tabū šajā parlamentā teikt, ka mūsu pilsoņa aizsardzība ir tikpat svarīga. Jā nolīgums nav ļoti labs, bet tomēr eh, mūsu pilsoņiem būs labāk, ja šis nolīgums būs. Paldies, Busutil kungam, vai jūs pieņemsiet zilās kartas jautājumu no eh, Romero Lopesa? Gracias, presidente. Señor Busutil. Usted... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Busutila kungs, jūs zināt, ka valstu parlament starp valstu parlamentiem, tikai trīs valstis ir iekļaušas PDR eh, savā likumdošanā. Uh, Viena no tām ir Francija, piemēram, un tur ir iekļauts uh, līgumā par, runāt par in, imigrāciju. Uh, Dānijā tas attiec tikai uz terorisma gadījumiem, vai jūs zināt, ka šīs nozīmīgās debates notiek valstu parlamentos. Un ziņojums, kas ir juridisko lietu komitejā, nav vienīgais. Un uh, Eiropas uh, datu uzraudzītāja viedoklis nav vienīgais eksperta uh, viedoklis. 29. panta darba grupa ir devusi savu viedokli, un dalību valstis ir uzskatījušas, ka tiek ierobežotas un pārkāptas Eiropas pilsoņu tiesības. Jā, es to zinu. Un, kad mēs skatām pēdējā nolīgums un to efektivitāti cīņā pret terorismu, ir ļoti svarīgi, lai PDR sistēma iedarbotos, pa, darbotos pašā Eiropas Savienībā. Galvenais trūkums argumentos tiem, kas ir pret šo nolīgumu, tā kā viņi saka, ka nav pienācīgas aizsardzības privātumam. Uh, Tieši tāpēc eh, jāsaka, ka bez šī nolīguma mēs būsim eh, vēl sliktākā mm, situācija datu aizsardzībā. Tāpēc es eh, aicinu tos, kas saka pret šo nolīgumu, ņemt to vērā. Jā, paldies. Sipels Paldies, priekšsarētāji. Terorismu uzbrukumi jau vairākus gadus eh, pirms PNR sistēmas eh, notikuši, bet izskatās, ka terorisms eh, kā iemesls ir absolūti pietiekams bijis kādu laiku, bet vairāk nē. Tāpēc tiek kabināti klāt vēl jautājumi par cīņu ar organizēto noziedzību, cilvēktiesniecību un tā tālāk. Bet Malmstrēms kundze saka, ka datu aizsardzība ir uzlabota. Un tiek runāts par to, ka dažus datus glabās vairs tikai desmit gadus. Tāpat arī par konkrētu mērķu eh, ievērošanu, bet kas notiek ar to tekstu nolīgumā, eh, kas mums ir jāapstiprina teikt. Tad pilnīgi nepie kā nevainīgu eh, iedzīvotāju datu saglabāšana desmit gadu garumā, kurus pēc tam eh, ASV iestādes varēs izmantot sev vēlamiem mērķiem. Savā mājaslapā Vācijas iestādes informē, ka uh, Eh, iedzīvotājs ceļo uz ASV, viņiem ir jārēķinās, ka informācija par viņiem tiks ievākta un uzglabāta. Un ja tiks pārkāpti, eh, pārkāptas kādas normas, tad viņiem draud arī reāls cietumsots. Es domāju, visiem, kam ir jau iegādāts avio biļets eh, uz ASV, būtu jā, jāapzinās šīs normas katrā ziņā iespēja nodot tālāk šīs e, šo informāciju un šos datus citām valstīm un citām iestādēm rada bažas. Tāpat arī nav paredzēts šajā uzraudzībā datu aizsardzības uzraudzītāji e, vai speciālistu līdzdalība. Daudzus gadus jau apcietinājumā ASV e, tiek turēt cilvēku bez konkrētām apsūdzībām, tikai ar aizdomām par terorismu. Arī šeit ASV iet par tālu. Mēs pakļaujam savus pilsoņus ASV tiesību sistēmai tā vietā, lai aizsargātu viņu intereses un noslēgumā Albrecht kungs eh, prasīja, vai tie, kas eh, piekrīt eh, šīm nolīgumam, būtu jākaunās. Nē, nevienam nav jākaunās par šo lēmumu, bet es domāju, ka mēs tiešām ietu nepareizai virzienai atbalstīt to mums, tāpēc ir jābalso pret. Grīzbekas kundze viena minūte. Komisāres kundze SWIFT, ACTA, PDR, tie ir saīsinājumi, ko bieži piemin un kas uztrauc Eiropiešus, kuri tiešām nezina, kas slēpjas aiz tiem, kas, kāda vēl tātais tiem slēpjas, ir pārmērīgi vispārināta pasažieru uzraudzība, vienošs nolīgums ar ASV attiecībā uz lidmašīnām. Nu, tas uh, nozīmē, ka tiek uzraudzīta mana uzvadība, uh, uzvadība lidostā, jautājumi par manu veselību un tā tālāk. Uh, tie visi ir jautājumi, kas tika pieminēti aizraujošajās un ilgajās debatēs šorīt es gribētu runāt, ka ir jautājums par garantijām no 2007. gada, ka, kas ir kā sarkanās līnijas, kas toreiz tika noteiktas, kura dēļ mēs arī varējām akceptēt šādu uh, nolīgumu, bet šoreiz mums tādu uh, garantiju nav, ne runājot par samērīgumu, ne par citiem jautājumiem, kā teica mūsu lieliskais kolēģis Graims Vatsons, attiecībās ar ASV, vai arī, kā Fosteris kundze, ko pieminēja, ko es gribētu apstrīdēt, ka, kas apgalvoja, ka nav PDR datos nekā būtiska, nu, nu tāpēc jautājums, kāpēc šeit nav savstarpējības. Uh, Eh, tika teikts, ka eh, tas ir labākais, ko mēs varējām panākt, ka mēs vairāk neko nepanāksim, ka jāprasa tiesnešiem. Tas ir nepieļaujami. Zaudēt mūsu atbildību šādā veidā. Mēs radām līdzsvaru noteikumus un demokrātiju Eiropā starp drošību un cīņu pret terorismu un eh, brīvību aizsardzību. Un šī iemesla dēļ es balsošu pret šo nolīgumu. Paldies! Paldies, Flotas kundze! Jā, nu gala gadā, gala galā, eh, kopš debašu sākuma, eh, kolēģi nav izteikušies, ka netiek ietekmētas eh, mūsu pilsoņu intereses. Daži saka vienkārši, ka būtu sliktāk, ja nebūtu novienošanās, un pēc tam, nu, to mēs runājam par to, ka ja otra puse cīnās par drošību un tā tālāk, tā viss tiek pasniegts. Mēs visi labi zinām, ka cīņā pret terorismu politika, lai tā būtu efektīva, ne tikai morāla vai dotu atbildi starptautiskajām saistībām, bet efektivitāte ir pilnīga cilvēku tiesību un mūsu starptautisko saistību ievērošanu. Un es domāju, ka vispirms ir maz ticams, ka šādu nolīgumu nevarētu izjaukt, ja mēs šeit eh, runājam par eh, politisko attieksmi. Mēs zinām, ka pagātne parāda, ka Eiropas pilsoņi šajā jomā var rēķināties tikai uz Eiropas parlamentu. Vai mēs būsim viņu pusē, vai arī mēs eh, ļausimies ietekmēties no draudiem. Jo pagātne runā, runājot uh, par CIP uh, slepenajiem cietumiem, spīdzināšanu mūsu teritorijā. Kas bija mūsu pusē, padomē vai komisijā, veicot uh, atbild, izmeklēšanu un atbildot? Neviens. Mums nav nekāda mehānisma. Tad, kad um, dienesti iziet ārpus juridiskā rāmja, un tas ir ļoti smags jautājums. Paldies! Vai jūs akceptējat ātru jautājumu no Fasteles kundzes? Flotre. Flotras kundze. Uh, yeah, thank you very much. Paldies, priekšsādātāji. Ļoti īsts jautājums. Jūs teicāt, ka visi pilsoņi ir pret to. Vairums pilsoņi par to vispār neko nezina. Ko Eiropas Savienības pilsoņi grib? Viņi grib, lai valdība uzņems atbildību. Uh, kad pilsoņi pārvietojas pa valstīm un viņi grib to darīt brīvi, gan Eiropā, gan pasaulē, un viņi grib, lai valdības rūpējas par drošību, un ir jāpieņem grūti lēmumi. Pilsoņi paši uh, Es savā aģitācijas kampaņu laikā to daru, runāju ar pilsoņiem, jūs jau arī noteikti, un neviens nezina, kas ir PDR, un viņiem ir vienkārši vienalga, viņi tikai gaida, lai būtu drošība no politiķiem nodrošināta. Prego, no? Rispondo velocemente. Lūdzu šajās debatēs neviens neapstrīd, ka mēs ierobežojam pilsoņu tiesības mūsu cilvēkiem. Tas ir ļoti smags jautājums. Ja pilsoņi nevar neko kontrolēt, pat ir, un var vēl vairāk, ja viņi neko nezina, nav saprātīgi, un mēs teiksim Eiropas pilsoņiem, ka viņi var nokļūt tādā amerikāņu sistēmā cīņā pret uh, terorismu ar uh, ieslodzījumu, kas ir bezgalīgs, bez apsūdzības, bet Eiropas pilsoņi ir pelnījuši būt uh, lietas kursā par to, ko jūs viņiem atvēlat, Fosteris kundze. Paldies, Ehrenhauseris kundze. Jā, herzlichen dank. Um, das Europäische Parlament. Jā, paldies. Eiropas parlaments 2010. gadā ar vairākumu pieņēma divus. Uh, eh, eh, Divas deklarācijas, tur tajās arī skaidri eh, nosakot nosacījumus, un ir skaidrs, ka nolīgums uh, Eh, ne, neatrisin tos, profilēšana joprojām ir iespējama. Pūl metodi joprojām arī var izmantot. Kopumā var teikt, ka masveidīga datu vākšana un saglabāšana eh, notiek bez konkrēta eh, iemeslu uzrādīšana Un līdz ar to kopumā varam eh, secināt, ka šis nolīgums eh, atstāja eh, ievērojamas bažas attiecībā uz Eiropas cilvēktiesību hārtas un pamatiesību hārtas un cilvēktiesību konvenciju ievērošanu. Un līdz ar to ir, jā, ir jābalso pret šī nolīguma. Paldies, Maldo kungs. Grazie, signor Presidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es domāju, ka trauslums, ko kolēģi, un it īpaši tie, kas balsos par, trauslums šim nolīgumam ir tāds, ka mēs varam saprast, ja mēs atsaucamies uz piezīmēm, ko izteica padome un komisija, tad, kad viņi runāja par um, būtisku piekāpšanos šajā nolīgumā. Uh, Tas apstāklis, ka ir šādas piekāpšanās, tas atšķiras no tiesību prerogatīvām. Te ir tā problēma. Tā ir drīzāk kultūras jomā esoša problēma, nevis politikā, starp Eiropiešiem un Amerikāņiem. Un tas ļāva Amerikas Savienoto valstu iestādēm nevis vienkārši apskatīt šo jautājumu ar Eiropas iestādēm, bet runāt par atsevišķu vienošanos. Uh, nav ārlietu ministra vai premjerministra, kas nepievērstu īpašu uzmanību pēdējos mēnešos šim jautājumam. Tomēr, neraugoties uz visu objektivitāti, es domāju, ka mums ir jāuztraucas par drošību, bet vajag raudzīties, kāds ir progress, ko īsteno šīs nolīgums. Tāpēc mums jābalso par. Jo vienota nostāja kas būtu stipra Eiropas Savienībā, nevar notikt momentāni. Mēs nevaram nodot šīs spējas atsevišķām iestādēm, garantējot visu Eiropas pilsoņu tiesības. Tas ir kaut kas, ko mēs darām ikdienā. Un es domāju, ko e, e kolēģis Agilārs ļoti labi teica, ka debates bija ļoti dzīvas un dziļas. Un tāpēc Itālijas EPP delegācija Eiropas parlamentā pārliecinoši balsīs par šo nolīgumu, gaidot kaut ko labāku. Paldies, Mauro kungs! Tagad vārds Gensas kundzei. Priekšsādātāji, tautas parlamentam ir vai nu jādod savus pie, savu piekrišanu vai nepiekrišanu šim nolīgumam. Mēs noraidījām Um, noraidījām citu nolīgumu, bet um, mēs vienkārši uzskatījām, ka nebija izpildīti visi sarunu um, principi. Tāpat laikā mēs vadījām dialogu ar Libe komiteju un komisiju, ņemām vairāk rekomendācijas, un tas no līgumā jau ir iekļauts un tomēr nolīgums nav pieņemams. Es uzskatu, ka mums tomēr ir jā. Es domāju, ka tomēr ir jābalso par šo nolīgumu, jo citādi mm, dati eh, plūdīs uz ASV bez nekādām garantijām, nekādas tiesiskās aizsardzības nebūs. Un mēs nezināsim, kas notiek ar šiem datiem. Alternatīva būtu divpusēji nu, e, nolīgumi, e, kurus noslēgtu dalību valstis, un tas nebūtu tik spēcīgs instruments sarunās, kā ja to dara ES. E, mums ir iespēja ES un parlamentam saņemt informāciju par to, kas notiek, ka tiek ieviests šis te nolīgums, un, ja nepieciešams, mēs varam uzsākt ja, jaunu sarunu raundu un visi var arī ņemt vērā, var uzzināt to, kas notiek ar viņu datiem, un gaisa pārvaidātājiem ir lielāka skaidrība, tāpēc es aicinu Eiropas komisiju novērot nolīguma izmantošanu un datu izmantošanu un ziņot parlamentam, ja komisija uzskata, ka datu aizsardzība e, tiek pārkāpta, un varbūt, ka ir jāuzsāk jauns saruna rauns. Nikolai, viena minūte. Sper, ka acest parlament. Paldies, priekšsēdētāji. Es ceru, ka parlaments var pieņemt atšķirīgu viedokli. Esmu pārliecināta, ka mēs visi zinām, ka terorisma risks un starptautiskā nozieguma risks ir risks visas pasaules līmenī un vajadzīgā atbilde pasaules līmenī. Mums nepieciešams tiesiskais satvars, un tieši tāpēc mēs esam nonākuši pie sarunām par šo nolīgumu. Un pat ja šis nolīgums nav perfekts, kā jau tika teikts, tas dod zināmas garantijas un pārliecību, ka tiks ievērotas tiesības. Es piekrītu ka personas dati ir jāaizsargā, bet pilsoņiem ir tiesības arī uz individuālo drošību. Tiesības uz dzīvi ir vienas no pamatiesībām. Es domāju, ka šajā nolīgumā ir garantijas tas, ka mēs varam vest sarunas, veikt uzraudzību. Man nav pamata neusticēties um, ko, Eiropas komisijai un ASV iestādēm, un tie ir argumenti par labu šim nolīgumam. U, Paldies, priekšsēdētāji! Šis nolīkums ar vienu roku kaut ko dod un ar otru ņem atpakaļ. Tiek apgalvots, ka uh, neuzglabās datus ilgākās sešus mēnešus, bet tomēr tos var atjaunot vēl pat līdz 15 gadu termiņam. Ir iespēja it kā vērsties tiesā, bet ASV likumi neļauj mums vērsties tiesā, ja ir bijuši pārkāpumi un šie dati var tikt izmantoti arī zināmos apstākļos. Tātad šis nolīgums varbūt nomirst dabiskā nāvei kādā tiesā, bet ja mēs iestājamies par nolīgumu, eh, kurā nav garantija attiecībā uz vēršanos tiesā, nu tad tas būs slikts pakalpojums demokrātijai Eiropā. Pagaidām ir patiesas problēmas Eiropā, nav uzticības politiķiem tiek apgalvots, ka viņi nestāv pilsoņus. Fosteris kundze, e, jūs, tas, ko jūs teicāt par PDR, ka nu, tā, e, pilsoņi tikko nezina un tā tālāk, tad mēs varam pieļaut, ka e, pilsoņiem nav iespēja vērsties tiesā. Nu, tad mēs zaudējam jebkādu ticamību politikam. Jūs akceptēsiet jautājumu no Vosakunga? Jā, ja? lūdzu, Vosakungs. Ui, ich habe eine. Um... Jā, man ir viens jautājums tev. Kā tu saskati alternatīvu? Ja mums nav šāda nolīguma, tad ASV nekontrolētā veidā ievāc datus. Un visdrīzāk mēs tad pilsoņiem nodrošinam brīvību stāvēt garajās rindās. Es, tad jau tieši iedzīvotājiem būs grūtības ceļojot uz ASV, jo šeit runē tikai par tiem, kas ceļo uz ASV. Tur ir jābūt vienkāršošanai, nevis eh, situācijas pasliktināšanai. Karu Akselu, obrigāts pela tua. Paldies, Aksel, par jautājumu. Jautājums, kas mums uzdots, ir, vai mēs atzīsim par leģitīmu kaut ko, kas ir pretrunā ar eh, pamatiesību hartu un eh, dat, personas datu aizsardzību. Iespēja nav jau par to, ka uh, amerikāņi izmanto tos datus, kas ir viņu, uh, viņu teritorijā, bet mēs nevaram pieļaut šādu laupīšanu. Jo, ja mēs to izdarīsim, tad jautājums, kas tiks uzdots pēc dažiem gadiem, būs par to, vai mēs darām to pašu ar Ķīnu, Sauda Arābiju, Krieviju vai citām valstīm, kas arī cīnās pret terorismu. Fosteres kundzes jautājumu jūs akceptēsiet? Jā. Fosteres kundze. Uh, Paldies, priekšēdētāji. Pēdējiem runātājiem gribu. Ja jūs mani citējiet, tad citējiet precīzi. Jūs labi zināt, ka es neteicu to, ko jūs uh, dodat māji, mājien par to, kas ir PDR. Tā kā, ja mēs gribam duelēties, tad darīsim to ārpus šīs telpas. Paldies. passer à l'orateur suivant. Uh, es atbildēšu. Jūs teicāt, ka mēs neesam šeit, lai uzklausītu sprediķus. E, jūsu pilsoņi jūs ievēlē, lai uzklausītu mūs. Tāpat, kā man jāklausās tas, ko sakāt jūs, un es nepieņemu to, ka mēs esam, esam aizmirsuši 11. septembra upurus. Jūs uh, Lūdzu, neapvainojiet šo dāļu parlamentā, un mums ir jāatceras upuri, kas ir cietuši terorismu uzbrukumos. Paldies tev, Aveša kungam. Tagad Vatmājas kundze vienu minūtu. Jā, paldies. Mēs visi uzskatām, ka gan Eiropas Savienība, gan ASV uh, eh, ir pienākums aizsargāt savus pilsoņus. Uh, divpusējās eh, pūles aizsargāt iedzīvotājs pret terorismu ir eh, neapšaubāms. Astotajā pantā pamatiesību hartā eh, šie pienākumi ir atrunāti. Tāpat arī 13. un 21. pāns šajā PNR nolīgumā skaidri ir pretrunā viens otram un ne, nesniedz Eiropas Savienības iedzīvotājiem nekādu jaunu tiesību. Līdz ar to es aicinātu komisiju turpināt sarunas par nolīgumu, lai eh, nolīgums atbilstu mūsu iedzīvotāju vajadzībām un tiesībām. Eh, Vēstnieks Ikoreiz sacīja, ka nedrīkst cīnīties eh, pret ļaunumu ar represīvām metodēm, un tāds nav pieņemams. Paldies, Angela kungs, divas minūtes. You, Paldies, priekšsēdētāji. Pēc stundas un 45 minūtēm, kad notiek diskusijas, diemžēl man jāsaka, ka šis nolīgums nav par drošību vai privātumu aizsardzību. Tur drīzāk ir par to, ka mēs rādām ietvaru Eiropā, lai PDR eh, ASV datus varētu izmantot. Ja ASV ļautu rīkoties, uh, tā, kā viņi vēlas, un tā, kad cilvēki iebrauc eh, viņu valstī. ASV, protams, gribēs panākt savu, un tur rodas problēma, jo šeit ir e, nolīguma gadījums. ASV, diemžēl, nav Lisabonas līgumu, un tas neliek ne kongresam, ne senātam E, kaut kādas tiesības, nedod e, ratificēt startautiskas nolīgumus, ko slēdz ASV. Un e, šis, tas nenodos tiesības, kas jau pašlaik pastāv esošajā ASV likumdošanā. Man, diemžēl, jāatzīst, un manas grupas vārdā jāizsaka nožēla, ka Es nevaru piekrist nolīgumam, kurš patiesībā nemaina to, kas notiek jau tagad, jo tas nevar neko izmainīt. Šis nolīgums e, neko nemainīs. Neviens ne, pret vienu ne, neizturēsies labāk kā līdz šim, un nebūs labāks datu aizsardzības kā pašlaik, jo ASV vienkārši pateiks, ka e, tiesiskās aizsardzības līdzekļi Eiropas pilsoņiem netiek atļauta ASV likumdošanā. Es, diemžēl, nevaru atbalstīt. Paldies, Engela kungs. Tagad Druca kungs, viena minūte. Paldies, priekš, priekšstādātājs kundze. Jāpasaka skaidri. E, š nolīgums nav perfekts. Iebildes, ko mēs dzirdējam, ir pamatotas, tas ir skaidrs, bet jautājums ir sekojošs. Vai ir cita iespēja? Kā mēs varam saglabāt drošību un Eiropas pilsoņu tiesības labākajā iespējamajā veidā pašreizējos apstākļos? Es domāju, ka šis nolīgums, par ko mums būs jābalso, ir ar trūkumiem, bet vajag par to balsot Es gribētu pieminēt vēl kādu elementu. Eiropas parlamentam šodien jābalso par startautisku nolīgumu. Ir citi parametri, kas jāņem vērā. Kāda ir nākotne, piemēram, sadarbībai starp Eiropas Savienību un ASV? Kādu lomu mēs vēlamies Eiropas Savienībai nākotnē? Eiropas parlaments vēlas uh, lai tam būtu lielāka loma sarunās, un tas ir labi. Bet vajag parādīt, ka mēs, Eiropas parlaments, pieejam jautājumam atbildīgi un varam pilnībā veikt šo lomu. Dievs, demērā divas minūtes. Paldies! Es jau esmu izteicis savu viedokli tagad runājot par briesmām, kas apdraud ASV un uh, Eiropas Savienību saistībā ar PDR. Runājot par stratēģiju un dimensijām, Savienības stratēģija cīņā pret uh, terorismu Stokholmas programmu, nu, šeit nepieciešama sadarbībā trešajām valstīm, arī informācijas apmaiņu veicot. Dati, kas tiek uzglabāti PDR ietvaros, var tikt izmantot, lai novērstu uh, draudus. Uh, uh veiktu izmeklēšanu un neko vairāk. Tas ir milzīgs uh, progress salīdzinot ar 2007. gadu. Mēs zinām, ka met, push metode ir uh, datu nodošanas metode, tiek um, ievākti dati, ir uzraudzība un mm, to apstrāde, neaizmirstot pilsoņu tiesības koriģēt vai uh, dzēst datus. Viņiem būs iespējas adn vērsties administratīvais vai tiesu iestādēs. No otras puses tiek uh, respektēta arī privātā dzīve, ievērojot samērīguma principu, nevarēs um, darīt neko vairāk kā tās robežas, kas ir noteiktas arī Eiropas Savienībā, runājot par brīvību un personu aizsardzību. Šādā aps, šādos apstākļos ir divas iespējas - balsot par nolīgumu, uh, apzinoties priekšrocības vai balsot pret. Tādā gadījumā e, mums būs juridiskā nedrošība, kas varētu novest pie divpusējo nolīgumu slēgšanas vai arī radīt kaitējumu aviokompānijām. E, mums ir nepieciešama personas datu efektīva aizsardzība, un tas nozīmē, ka PDR datu nodošana ASV notiks drošā veidā atbilstīgi Eiropas Savienības likumdošanai. Nepieciešams, lai pasažieri varētu izmantot savas tiesības runāt par to viņu datu apstrādi. Uh, Ņemot vērā šādu situāciju, priekšsēdētājs kundze, es esmu par šādu nolīgumu, lai cīnītos pret terorismu un starp, starptautisko noziedzību. Ir jautājums no Leitfrīda kunga, eh, kurš, vai jūs to akceptējat? Jā. Leitfrīda kungs. Paldies, priekšsēdētāji, godātais kolēģi. Eiropas Savienības eh, stratēģija tika pieminēta jūsu uzrunā. Un eh, tās ietvaros ir noteikts arī Eiropas uh, Savienības iedzīvotāju pamatvērtības, pamatiesības, kas šeit tiek arvien vairāk ierobežot. Mums ir dažādi veidi nolīgumi, vienošanas, vai jums neliekas, ka gal galā beidzot būs par daudz, un tas, ko mēs šeit tik augsti vērtējam, šo brīvību, ka tas ar katru nākamo soli tiek arvien vairāk ierobežots, es tā uzskatu. Gracias, querido colega. Paldies, dārgais uh, kolēģi! Uh, jūs iespējams man neuzmanīgi klausījāties. Es runāju par drošību Eiropas Savienībā un Stokholmas programmu, bet patiesībā jūs izmantojat gētes valodu un es runāju Cervantesa valodā. Un tāpēc mums ir vajadzīgi tulki, nu, reizēm vēstījums neaiziet. Jūs runājat par Uh, iespaidu, es runāju par pieredzi. Balstoties uz savu pieredzi, runājot par drošību, es esmu par PDR. Ļoti labi. Tagad Gijomas kundze divas minūtes. Merci. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es vispirms gribētu uzstāt uz diviem apsvērumiem, kas man šķiet svarīgi. Mēs neesam pret PDR kā tādu, un, uh, protams, cīņa pret terorismu ir viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem. Uh, Jautājums ir par eh, kompromisu, piekāpšanās no vienas un otras puses, kas nav perfekti, bet mēs to nevaram darīt kaitējot vienai pusē. Un klausoties kom Eiropas komisiju, tad īsti nav viss skaidrs. Pagaidām mēs neesam visi pārliecināti, ka jābalso par šo nolīgumu. Pat ja ir progress, Tas nav pietiekams un tas nedod atbildi uz paustajām eh, bažām 2010. gada maijā un novembrī šeit parlamentā. Samērīguma princips, neskaidri mērķi, eh, pārāk plašs aptvērums, ierobežota vēršanās tiesās, eh, garš saraksts iebildēm. Šā situācija ir tāda, ko var tikai nožēlot, jo mums nepieciešama datu aizsardzība, kāda atbilst Eiropas Savienībai. Komisijas teiktā loģika nav īsti skaidra. Tiek teikts, ka mēs tiekam informēti regulāri, un tas ir labi. Bet komisija izskatīs šo jautājumu uzmanīgi, ja būs prasība to atcelt. Tas ir ļoti labi, bet mums tiek uh, vispirms teikts, ka nav iespējams uh, mainīt vienošanos, pēc tam tiek teikts, ka uh, komisija to varēs darīt. Paldies, un tagad Koelija kungs divas minūtes. Priekšsēdētājs kundze, komisāris kundze, padomis pārstāvi, ir skaidrs, ka vienošanās nolīgums starp Eiropas Savienību un ASV par PDR ir labākais iespējamais risinājums, nevis um, divpusējas vienošanās. Mums ir vajadzīga, un šādā gadījumā būs labāka juridiskā drošība un mūsu pilsoņu tiesību aizsardzība. Es uh, piekrītu, ka Malstrēns kundze uh, ir piekāpusies zināmā mērā arī ASV sarunu procesā, bet es teikšu, ka es atturēšos balsojumā. Un šādu iemeslu dēļ nebūs lielākas aizsardzības Eiropas pilsoņiem, ir zināmi uzlabojumi, piekļuve, ratifikācija, datu apstiprināšana, datu dzēšana un tā tālāk. Tas, kas ir ir 21. pantā, bet šīs tiesības tiek piešķirtas tikai tad, ja tās ir ierakstītas ASV likumdošanā. Šāda Šāds nolīgums nesniedz jaunas tiesības, ja vien ASV programma tiek piemērota. Otrkārt, uh, eh, pūl metodes izmantošanā ar Austrāliju bija puš sistēma, un šeit ASV kā suverēnā valsts var prasīt informāciju e, par tiem, kas ierodas to teritorijā, bet es nepiekrītu, ka var piekļūt datu bāzei um, avio kompānijās. Ir parakstīts nolīgums, kur mēs apņemamies sniegt zināmus datus, bet tas ļauj uh, izmantot datu bāzes nu, drošības dienestiem trešās valstīs. Trešais punkts. Jutīgi dati. 2004. gada nolīgums to nepieļāva. Tagad tiek pieļauta šo datu apstrāde. Vēl viens punkts. Datu saglabāšana. Pašlaik ir termiņa saglabāšana līdz bezgalībai. Es gribētu pateikties Intveldas kundzei un Vosakungam, ēnu referentam. Paldies, Sasolīja kungs, viena minūte. Eh, Lielas paldies, priekšēdētāji komisāri. Jūs pareizi teicāt, ka nolīgums nav ideāls, ja būtu ideāls. Tad mēs sāktu rīkoties savādāk, bet šī nav direktīva, bet tas ir nolīgums starp pusēm. Nolīgums vienmēr ir labāks nekā tad, ja nav nolīguma Tāpēc mēs uzskatām, ka tas ir solis uz priekšu. Mēs saprotam, ka tur ir vājās puses, un tomēr tas solis uz priekšu. Mums vai mēs spēlēsim uzlabot šo nolīgumu turpmāk. Jāizvairās no slepeniem nolīgumiem, kur, par kuriem mēs zinām, ka tie ir bijuši Eiropas Savienības dalība valstis. Uh, E, tiek e, ratificēts e, un akceptēts parlamentā, un nu, tas ir liels uzlabojums politiski runājot. Eiropā tagad mēs runājam ar amerikāņiem, un mēs esam tieši iesaistīti, saistīti ar Amerikas likumiem, un es gribu pateikties manai grupai, kurai būs brīvais balsojums par šo jautājumu, un Itālijas sociāldemokrāti balsos par. Paldies. Tagad brīvā mikrofona procedūra. Ah, ir zilā karte. Ah, tas, tas ir priekš brīvā mikrofona. Labi. Nu, tad brīvā mikrofona procedūra nevarēšu dot vārdu visiem, jo mums ir vēl vienas debates. Bet mēs sāksim ar Koradzas kundzi, un es lūdzu ievērot eh, atvēlēto laiku. Vienu minūti, Koradzas kundzi. Mikro, mikro. Mikrofonu lūdzu. Vous me faites recommencer. Ah, oh, voilà, merci. Man jāsāk no jauna, nu labi. Paldies. Es nedzirdēju šīs te diskusijas eh, pilnā eh, apmērā. Vai jūs zināt par starptautiskiem nolīgumiem? Tie parasti ir kompromiss. Parasti nolīgums ir kompromiss. Jūs tā kā dejā piedalāties. Kāda ir alternatīva, ko jūs piedāvājat pilsoņiem nebraukt uz ASV? Uh, Tā ir vienīgā alternatīva, ko jūs piedāvājat. Jūs ierobežojat viņu brīv, brīvību. Es domāju, ka mums jābūt reāliem. Nē, tas, e, šis nolīgums nav ideāls, labi, bet kas tad mums atliek? ASV var savākt datus savā valstī, un, jo mēs ceļojam uz viņa valsti. Vai jūs gribat, lai viņiem būtu slepeni divpusēji nolīgumi ar dalībvalstīm? vai jūs gribat atņemt vīzas atvieglojumus. Priekšsēdētāji uzlabojumi šajā nolīgumā ir ļoti būtiski salīdzinot ar 2007. gadu. Tas ir liels solis uz priekšu, sniedzot lielāku datu aizsardzību pilsoņiem. Es balsošu pār to, lai nodrošinātu brīvību un drošību pilsoņiem Eiropā. Paldies! Paldies, Gomeses kundze, viena minūte. PDR e nolīgums, ko komisija grasās slēgt, sagādā lielas problēmas. Eiropas pilsoņiem eh, nav tiesības vērsties tiesās ASV. Eh, viņiem nav tāda paša iespēja kā amerikāņiem. Šis nolīgums ir sliktāks. Eh, nu, vai varbūt tomēr labāks nekā 2007. gada vai divpusējā nolīguma, kādu slēgusi, piemēram, Portugāla vai. Ne, nolīgumi, kas slēgti ar, ar, ar bankām attiecībā uz datu aizsardzību. Bet e, divpusējie nolīgumi ir daudz sliktāki, un tie stāsies spēkā, ja šo nolīgumu mēs ne, neapstiprināsim. E, mums ir nepieciešama labāka aizsardzība e, pilsoņiem, un parlaments varēs veikt kontroli, tāpēc es balsošu par.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 cīnīties pret eh, starptautiskiem noziegumiem, ir jābūt eh, efektīvākai, jābūt pasākumiem, kas atbilst Eiropas normām un standartiem. Nevar būt tā, ka tiek ļaunprātīgi izmantoti dati par Eiropas pilsoņiem. Es domāju, ka mums ir jāievēro samērīguma princips un datu aizsardzības principi. Datu apstrāde un datu savākšana un glabāšana. Šeit ir jāievēro ļoti stingri noteikumi, jānotiek novērošanai, kontrolai. Vēl daudzas lietas nav skaidrs, un es domāju, ka esošais nolīgums nesniedz visas garantijas Paldies. Paldies Mikolaičika kungam, tagad vārds Pašku kungam. An... Šodienas nolīgums izstrādā jaunu līdzsvaru starp uh, valsts uzbāzību un arvien mazāka privātīmu. Es negribu runāt par tehniskām lietām, bet trīs argumenti. Vispirms PDR datu eh, nodošanu, par to mēs uztraucamies, bet mums jārunā par saturu un savākšanu. Es neredzu, teiksim, mani arotbiedrības pārstāvji, ja viņi pasūta šos te biļetes un dati tiek savākt jau šeit Eiropā. Mūsu amerikāņu draugi grib salīdzināt šos datus ar savējiem, kas jau ir savākts citos veidos. Uh, Es baidos, ka mums nav alternatīvas, kā tikai apstiprināt šo nolīgumu, un es personīgi to arī darīšu. Ja Sarvama. Paldies, Salvamas kungs. Um, <laughs> since... Es sēžu šeit jau kopš deviņiem no rīta, un es brīnos. Divi vārdi likuma ievērošana Es pirms pāris minūtēm iedzēru kafiju un varbūt, ka pirms tam tajā laikā tika mm, pieminēts šie vārdi Kirchhoffs. Nav amerikānis, es arī ne, bet es esmu vairākus gadus tur dzīvojis. Un baidos, ka daži elementi šajās diskusijās atspoguļo milzīgu pārpratumu neparos, nepareizi izpratni par motīviem un nodomiem. Es gribu uh, pavaicāt dažiem runātajiem kreisajā pusē. Ja kāds ierodas jūsu mājā, vai jūs negribat zināt, kas tie par cilvēkiem, vai jūs neinteresē, kāda ir viņa motīvi un nodomi? Tas ir absurds. Es par to interesētos, es nesaprotu šo jautājumu, uh, par kuru man ir jābalso. Paldies, Mesneves kundze. Paldies, priekšsarētāji. Eh, Komisāra Malmstrēms kundze, es augsti vērtēju jūs centienus uzlabot šo nolīgumu tādā formā, kā tas šobrīd ir. Es gan domāju, ka tas nav pietiekam labs tomēr. Es varētu piekrist iepriekšējiem runātājiem. Protams, ka mēs vēlamies uzzināt, ko cilvēks eh, grib, tas cilvēks, kurš nāk mūsu mājā, bet es nedomāju, ka es plānoju uzlabāt šos datus daudzus gadus. Un e, apgalvojums, ka pēc sešiem mēnešiem šie dati tiek anonimizēti, nu, es gan teiktu, ka tie ir veseli seši mēneši, nevis tikai seši mēneši. Katrā ziņā es e, neuzskatu, ka šie ir pietiekami iemesli uh, atbalstīt. Un arī š, ta, arguments, ka līdz šim nav bijušas sūdzības, arī nav pietiekams. Es zinu no uh, iepriekšējās pieredzes par eh, gaisa satiksmes nolīgumu ar ASV, ka mēs neesam vienādās eh, pozīcijās sarunās ar ASV. Es varu piekrist Vēbers kundzei, labāk tad uh, ir nekāds likums nekā slikts. Madam Prendergasts. Paldies, Prendergastas kundze. Kolēģi, man ir lielas bažas par ES ASV PDR nolīgumu un par šo te mērķi. Es domāju, ka šo te datu nodošana, ja mēs runājam par cīņu pret terorismu, tad tas te neparādās. ASV ir suverēna valsts, kas var prasīt informāciju, ko tā uzskata par nepieciešamu, nodrošinot drošību. Uh, un Malstroms kundze ir nodrošinājusi juridiskas garantijas saviem pilsoņiem. Manas bažas ir tas, ka ja mēs noraidīsim šo nolīgumu, tad eh, dati joprojām plūdīs uz ASV. Tas ir jāņem vērā, ja mēs kā parlaments gribam uzņemties atbildību. Paldies! Madam Flazikova Benova. Eh, Flašikovs Benovas kundze lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundze. Kolēģi, gandrīz viss jau ir pateikts. Un es būtu ļoti bēdīga, ja mēs šīs te diskusijas pār un pret uh, amerikāņiem tagad iztirzātu. Uh, komisārs kundze ir darījusi visu, kas bija viņas spērkos, lai uzlabotu sākotnējo priekšlikumu. E, kuru mēs noraidījām maijā pagājušā gadā. No otras puses ir arī tā, ka ja ASV grib labu partnerību cīnoties pret terorismu, organizēto noziedzību un labu sadarbību ar ES, tad vajag līdzsvarotāku situāciju. Es nešaubos, komisārs Kundze, ka jūs darījāt to, kas jū, bija jūsu spēkos, lai noslēgtu nolīgumu ar ASV, bet jūs, protams, panācāt tikai to, ko ASV piekrita. Diemžēl tur ir pārāk daudz uh, trūkumu un es nevaru balsot par. Lutfodas Kundze. Es gribēju, lai Melstroms kundze zinātu, ka mēs ļoti augstu vērtējam jūsu darbu bet liela daļa no, no, no mūsu grupas balsos par. Deklarācija, kuru jūs piedāvājāt, ir ļoti vērtīga un konkrēti apņemšanās e, pārskatīšanas mehānismus ievērot konkrēti par e, 4. pantu un aptvērumu, jo Malstroms kundze zina, un es arī pieviel, pievienojos e, bažām par 4.3. pantu. Un e, Malstroms kundze zina, ka mēs sekosim viņas darbam, mēs būsim modri, un ceram, ka jūs patiešām ziņosiet mums par situācijas att attīstību tad, kad tiks pārskatīts šis nolīgums. Es augstu vērtēju jūsu darbu un, un es balsošu par. Paldies, Paškas kungs tagad. Ďakujem, vážená pani predsedajúca, vážená pani komisāra. Lielas paldies. 2007. gadā abas puses noslēdz nolīgumu par PDR datu nodošanu, lai leģitimatizētu datu uh, apstrādi. Uh, ASV e, iekšzemes drošības departamentā. Pagājušā gada maijā mēs nepiekritām šim nolīgumam, jo netika ņemts vērā, ņemti vērā e, standarti par personālu datu apstrādi. Jaunais nolīguma teksts, kuru mēs apspriežam šodien, ir uzlabojis pasažieru datu aizsardzību un sniedz garantijas. Un tomēr jaunais teksts e, tam ir vairāki trūkumi, un, un pagājušajā maijā mēs jau noraidījām šo tekstu. Tāpēc šis teksts ir jāskata kā mēģinājums panākt kompromisu. Jautājums ir, vai mums ir mandāts atņemt pilsoņiem viņu tiesības. E, komisārs Kunze, es uzskatu, ka mums tāda tiesība. E, jautājums? E, jā, priekšstādētājs atvainojas, ka pārtrauc debatas bet es esmu informēts, ka Anglijas un Vācijas iestādes ja ir pieļaujušas smagu. Uh, eh, uh, eh, Franču, fr, uh, eh, Angļu un Franču kab un, un Vācu kabīnes ir pieļaujuši smagu kļūdu attiecībā uz manis teikto. Es teicu, ka es nevaru akceptēt. Es nezinu, kā tika teikts citās valodu versijās, bet šeit bija pilnīgi pretēji. Es gribu pasvītrot ka es atturēšos. Kā jau es sacīju, paldies. Paldies, pieņēmām zināšanai, Morvai kundze. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Lielas paldies, kolēģi! Cik tālu Eiropa var iet? Kur ir robeža? Ja mēs runājam par to, cik daudz mēs varam paciest un ļaut ASV uzspiest savas cilvēktiesību normas un standartus Eiropas Savienībai cīnoties pret terorismu. Pagātnē viņi ir pieņēmuši līkumus, kuriem nav saiknes uh, ar cīņu pret terorismu. Jau desmit gadus viņi eh, patur ieslodzījumā cilvēkus, neuzdroš, neuzrādot apsūdzību un ne, neveicot tiesu. Tas ir nepieņemami. Tomēr mēs pieņēmām to, ka viņi izveidos slepenus cietumus un turpina šo praksi tur. Varbūt diskusijas nav pārāk uh, svarīgas šeit, bet kaut kur jābūt. Paldies, man jāslēdz um, brīvā mikrofona procedūra. Mums vēl ir paredzētas citas debatas pirms balsojuma. Par procedūru jautājums. Laiktrīda. Jā, paldies priekšsarētāji. Es nekādā veidā eh, nevēlos apstrīdēt veidu, kā jūs vadat eh, šo procedūru, bet eh, vēlos atzīmēt, ka es arī pieteicos uz brīvā mikrofonu, biju šeit no paša sākuma, un varbūt tiešām ļaut izteikties arī tie, tiem deputātiem, kas ir klāt no paša sākuma debatās, nevis dot vārdu tiem, kas ienāk uz brīdi. Tas būtu godīgāk. Es uh, pieņemu zināšanai, es atvainojos, un tas, e, tas, tas diemžēl tā ir, ka pulkstens 12. ir balsojums un vēl ir debatis. E, un tagad došu vārdu komisē Malmstrēmas kundzei. Liels paldies jums visiem par šo te diskusiju. Gribu pateikties par sadarbību ar Libe komiteju, ar referentu un ēnu referentiem. Es ātri atbildēšu uz dažiem jautājumiem par aptvērumu. Aptvērums ir cīņa pret terorismu, starptautiskiem noziegumiem, kurus soda ar vismaz trīs gadiem cietumā. Muita, robežu kontrola nav papildu mērķi. Atsauce uz vitālām interesē ir runa par dzīvību un nāvi, par infekcijas slimībām. Četros gadījumos tas tikai ir noticis, kad pārskatot uh, periodu no 2007. līdz 2010. gadam uh, Un nevienā gadījumā nebija PDR dati iesaistīti par tiesu. E, ASV un dažās da, dalībvalstīs konstitūcijās var izmantot PDR datus, lai pierādītu, ka cilvēks ir vai nav bijis lidmašinā. Tas mūsu gadījumā bijis tikai viens gadījums. Tā kā šie gadījumi ļoti reti par push un pull metodēm. Šajā nolīgumā, atšķirībā no esošā nolīguma, push ir norma. To uh, um, atbalsta uh, startautiskās un Eiropas organizācijas. Viņi saka, ka tas ir labs pasākums. Lielākais vairums uh, gaisa pārvārdātāji izmanto šo metodu un viņi varēs uh, nodrošināt pušu kapacitāti divus gadus par tiesisko aizsardzību. Nolīgumā teikts, ka jebkurš var vērsties tiesā pret nolēmu, ja, ne, ja tiek izmantoti viņa dati. AS privātuma akts nesniedz šādas tiesības ES pilsoņiem, bet mm, cilvēki var izmantot speciālu programmu. Un tad var vērsties tiesā un var pieprasīt kompensāciju par datu saturu. Dat datu reģistrs satura datus, kurus jūs sniedzat pasūtot biļeti. Ja jūs esat arotbiedrības um, pārstāvis, jūs nerakstīsiet, ko jūs pirksiet lidostā, tikai šie dati tur parādās. Tagad um, uh, te Fosters kundze uzsāka diskusiju, mēs sākām, ka ASV ir jāinformē, inform, jāinformē ceļotāji par profilēšanu Tas ir aizliegts 7. un 9. pantā. Kā jau teikts ASV, kā visas valstis var pieprasīt datus no individu, kas ierodas viņa teritorijā. Viņi to dara tagad un darīs nākotnē, kā vairums dalībvalstu. Un tagad mēs vedam sarunas un vēlāk runāsim ar jums. E, SPDR sistēma ir jāapsver, kāpēc, jo tā mēs cīnāmies pret terorismu, bet arī e, cīnāmies pret cilvēku narkotiku kontrabandu. Mēs gribam nodrošināt, lai datu pārnese tiktu izmantot ierobežotā veidā, nodrošinot aizsardzību pamatiesībām un integritātei. Uh, Tas ir kolektīvs pienākums. Jūs lūdzāt komisiju pārstrādāt 2007. gada nolīgumu, mēs to izdarījām. Mēs visi kopā to izdarījām ar jūsu parlamentu atbalstu, ar jūsu rezolūciju, ar padomus atbalstu tāpat. Nav nolīgums ideāls, nav simtprocentīgi panākts viss, ko jūs lūdzāt. Protams, bet visos jautājumos nolīgums ir labāks nekā esošais tāpēc mēs lūdzam jūs piekrist. Mēs uzskatām, ka nolīgums ir ļoti svarīgs, tāpat kā jūs. Mēs to pārskatīsim, un Sipels kundze tur būs datu aizsardzības eksperta arī klāt. Kā es jau to teicu, deklarācijā mēs gribam būt caurskatāmi un ziņosim jums par attīstību. Paldies! Merci, Madame Malmström! Paldies, Malmstrēmas kundzei! Padomjas vārdā vārds Botskova kungam. Tusind tak for det, og må jeg ikke starte med ind? Paldies! Vispirms gribētu vēlreiz pateikties jums, ka devāt man iespēju piedalīties šajās debatēs. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, par ko mēs šodien runājam, un debatas vēlreiz parādīja, ka tas ir jautājums, kuram jūs visi pievēršat ļoti lielu uzmanību kā labi bija redzams debatēs, tas nav vienkāršs jautājums. Un daudzas bažas, kas tika minētas šodien, tiek aplūkotas ļoti detalizētas. Tāpat kā Malmstrēmas kundzei es arī gribētu pasvītrot, ka prezidentūra uzskata, ka nolīgums, kāds ir mūsu priekšā šodien, ir labāks nekā tas, kas pašlaik ir spēkā. Un būtiskais jautājums ir uz kuru ir jāatbild, ir šāds. Nolīgums būs labāks un dos mums iespēju uzlabot cīņu pret pārobežu noziedzību. Mēs labi saprotam, ka vēl pastāv zināmi uztraukumi un bažas runājot par šo priekšlikumu, bet es ceru, ka man un komisāriem Amstrēmai izdevās jums paskaidrot, par ko ir runa, un ir skaidrs, ka šo uztraukumu mēs uztveram ļoti nopietni. Ņemiet vērā, ka daudz jautājumu, kas tika uzdoti šodien šeit, tika debatēti arī padomē. Un noslēgumā gribētu teikt un pasvītrot, ka šis nolīgums nav dialoga beigas, transatlantiskā dialoga beigas par pēdējiem datiem. Būs izvērtēšana, tas ir ierakstīts nolīgumā, un mums būs iespēja uzzināt, vai aptvērums ir pietiekami ierobežots. Man šķiet, ka runa ir par labu pirmo soli jaunajā satvarā par šo datu izmantošanu. Protams, būs iespējas uzlabot situāciju, bet tā ir konkrēta problēma, kas attiec uz mūsu pilsoņiem un mūsu aviokompānijām, un mēs cenšamies jautājumu atrisināt. Kā teica komisāris kundze, padome un parlaments arī būs iesaistītās puses, kad vajadzēs izvērtēt šo nolīgumu. Vēlreiz paldies, ka devāt man iespēju piedalīties šajās debatēs, kas ir ļoti būtiskas, par ļoti svarīgu jautājumu. Paldies par jūsu uzmanību! Paldies, un noslēgumā vārds referente Infeldes kundzei. Jā, paldies priekšēdētā ļoti īsi. Vispirms es gribētu tik galā ar pārpratumiem. Es vairāk kārt esmu teikusi, ka neviens ne, neapšauba, ka vajag cīnīties pret terorismu, izmantot datus un. Fosters kundze, neviens to neapšauba, bet mēs šaubāmies, vai šos datus var izmantot citiem mērķiem, teiksim, infekcijas slimībām un muitai. Otrakārt, es gribētu zināt no komisijas. Jums ir sava interpretācija par ceturto pantu, un mēs tā neinterpretējam šo pantu. Bet vai SV iestādes to saprot tāpat kā jūs? Un treškārt, krokat, krocai bildē. Jā, politika ir kompromisi, bet zināmas lietas nav pakļaujamas kompromisam, kā pamatiesības un ēs likumdošana. Es nesaprotu, kāpēc mums ir lab, laba vienošanās ar austrāliešiem, bet ne ar amerikāņu draugiem sabiedrotiem. Es domāju, ka tautas pārtīs Engela kunga analīze pateic pareizi, mums e, nav nekāda papildu drošības e, pasākuma, jo ASV likumdošanā tas netiks iekļauts, pat ja mēs noraidīsim šo nolīgumu par pušu un pulu metodēm, kā Renāta Weber pareizi teica, ne visi pārvadātāji pārvi, pārvies uz pulu metodi, un šīs pants nav ie, piemērojams, un ja tā notiks, tad pul joprojām tiks izmantot. Tas nozīmē, ka ASV ielaužas mūsu datorsistēmās un paņem datus. Un es joprojām nedzirdēju jautājumu, kāpēc jūs sakāt pēdiņās izņēmumu tūkstošiem pul gadījumu katru dienu, kā to var uzskatīt par izņēmumu, par kontroli. Jā, pieredze ar SWIFT līgumu kaut kaut ko norāda, kontrole ir joks. Un beidzamais jautājums, kolēģi, pavaicējiet sev. Ja citas valstis e, du, e, vēršas pie mums, Katara jau ir to lūgusi, Japāna jau to ir lūgusi, Dienvidkoreja, Kuba arī nāksīs, un Dienvidāfrika, Ķīna, Krievija. Vai mēs gribam sniegt savus datus profilēšanai tādos, ar tādiem pat noteikumiem kā ASV? Tas ir galvenais jautājums. Paldies. Paldies, Intvaldes kundze. Ar to mēs noslēdzam šīs dzīvās debates. Tolīt pulkstens 12. balsosim, un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta pār padomjas un komisijas paziņojumiem par cilvēku tirdzniecību. Ministra kungs, padomjas vārdā došu vārdu jums